Check hat das Floor, hatte Floor vor fünf, äh, für zwei Minuten. Tagad uz divām minūtēm vārds priekšniekam. Okay. <laughs> Thank you. Thank you, Chair. Jā, Lunāčeks kundze, sirsnīgs paldies. Mēģināšu piesaist jūsu uzmanību divām minūtēm par asociācijas nolīgumu ar Eiropas Savienību un Kosovu. Un, eh, jā, tas nav nekas tāds ļoti pārsteidzošs, jo eh, nebūs tik interesanti, kā eh, ārlietu ministrs Šteimērs būs pēc tam arī par Gruziju, bet Kosovā tas ļoti svarīgi, jo Balkānu valstīm, šai Balkānu valstī būs asociācijas noliekums, tas ir pirmais solis iestāšanās procesā, Tas ir runa par attiecībām starp Eiropas Savienību un Kosovu. Tad šādā veidā tā ir pirmā reize. Tas nozīmē, ka tiek uzlabot, uzlabos politiskais dialogs, politiskās attiecības. Tas nozīmē, ka uzlabosies arī tirzniecības attiecības Kosovā. Būs lielāka piekļuve Eiropas tirgiem, piemēram, tādam lietam kā vīnam, kas eh, pagājušajos gados tiešām ir uzlabojies un vēl daudz citas lietas. Un tas, protams, arī nozīmē, ka būs labāka Eiropas standārti. Uh, kā piemēram patērētājas aizdiet, tas ļoti pozitīvi iedzīvotājiem Kosovā. Un, protams, mums būs arī uzlabota sadarbība. Mēs varēsim lietot sadarbību starp Eiros parlamentu un uh, Kosovas asamblēja divreiz gadā mēs eh, tiekamies ar attiecīgo komisiju, un tas nozīmē, ka attiecības starp eh, šo Eiropas valsti, neraugoties uz vēl esošiem problēmām, un, protams, ka to visi, tas ir labi saskatāms, eh, parlamentu starpā mēs varam virzīt uz priekšu, tas, tas arī pozitīvas ziņas un labas ziņas arī Kosovas iedzīvotājiem, jo tas ir tiešām būtisks solis šīs valsts iestāšanās procesā Eiropas Savienībā un kā sagatavot akī, lai panāktu progresu. Šis process tiek uz, atkal uzsākts parlamentā un cik vien ātri iespējams eh, būs arī balsojums plenārsēdē 2017. gada pavasarī. Un es ceru, ka izdosies pārliecināt, ka nākamais solis, kas būs vajadzīgs Kosovas izdēļ, nebūs vīzu liberalizācija. Uh, Un eh, es ceru, ka eh, arī no Eiropas komisijas nāks eh, pozitīvs signāls, jo Kosova izpilda noteikts kritērijus. Es ceru, ka nākamajā gadā tas būs nākamais pozitīvais solis, ko sasniegs Kosovas iedzīvotājs sarežģītos laikos, bet viņiem ir jādod cerība atbalstot šo cerību un drošību, ka šī Eiropas Savienība vēlas Kosovu, lai tā ir mūsu Eiropas Savienības daļa. Un, kā jau teicu, tas ir šis stabilizētais asociēts nolīgums ir pirmais solis. Tās jau ir līguma attiecības starp Eiropas Savienību un Kosovu, un tā ir laba zīme, ka lietas virzās uz priekšu. Es ceru, ka jūs visu to ļoti atbalstīsiet, vai jūs valsts ir redzams Kosovā vai nē, bet tomēr jūs sniegsiet atbalstu, un tas uh, ir atkarīgs ne tikai no ārlietu komitejas, bet arī, kur mēs balsosim pēc dažām nedēļām, bet arī janvārī būs balsojums plenārsēdē par šo jautājumu. Paldies! Tack, eh, ordförande. Som... Eh, Jā, paldies, priekšēdētāji. Kā ēnu referents, es vēlos teikt, ka stabilizēties un atstāties nolūkums ar Kosovu jau kļūst par eh, īstenību. Šis līgums parāda arī, kāds milzīgs potenciāls ir uh, ekonomikai, tīpaši tirgus eh, piekļuvēja jauniem tirgiem. Šis eh, līgums eh, apliecina, ka Kosovas nākotne ir Eiropa, bet integrācijas progress nav kaut kas tāds, ko var uzskatīt jau par garantētu. Tur ir nepieciešama politiskā griba un politiskā vadība nozīmē, tas nozīmē to, ka būs nepieciešams ieviest arī būtiskas reformas. Runāčieks kundze, referente, ir eh, apmeklējusi Kosovu, un mēs eh, šeit redzam, cik daudz administrācija strādā, lai cīnītos pret korupciju, jo korupcija ir vislielākais šķēršļis Kosovas eh, politiskajā attīstībā. šī likuma ieviešana nozīmē, ka Kosovas iedzīvotājiem ir jābūt apņēmīgiem un apņēmīgi jārīkojas, lai normalizētu attiecības ar kaimiņu valstīm, lai nodrošinātu lielāku stabilitāti reģionā kopumā. Tas ir Kosovas mērķis, bet mums ir arī jārespektē opozīcija, Mums ir, cik vien iespējams, jānodrošina politiska apņemšanās griba abās pusēs. Jā, paldies. Vēlētos eh, lūgt pārējos trīs runātājus nerunāt eh, ilgāk par vienu minūti. Un pirmais eh, runās kolēģis Pancēri. E, presidente. Jā, sirsnīgs paldies priekšsēdētājiem. Manuprāt, mēs varam šeit saskatīt progresu mūsu attiecībās ar šo valsti. Vēlētos īpaši pieminēt stabilizācijas un asociācijas noliekumu, kas uh, oktobrī tika parakstīts starp Eiropas Savienību un Kosovu. Tas ir būtisks solis ceļā, Kosovas ceļā uz uh, Eiropas nākotni. Vēlētos arī pasvītrot, cik svarīgi ir cīņa pret nelegālu tirzniecību un arī normalizācijas attiecības ar Serbiju. Protams, kā arī citas eh, prasības, kas ir jāizpilda gan eh, iekšēji, piemēram, ekonomikas politikā vai valsts administrācijas jomā, bet es domāju, ka šis ietver līkums eh, tā parakstīšanas starp Eiropas Savieniem Kosovu par vispārīgiem principiem uh, par eh, Kosovas līdzdalību Eiropas Savienības programmās ir ļoti būtisks solis. Ir tiepaši raugoties uz eh, to, kā var eh, atbalstīt visus progresus, kas jāsasniedz šīs valsts ceļā, lai pievienotos Eiropas Savienībai. Sirsnieks, paldies! Paldies, kolēģi Pancērī! Tagad vēlos dot vārdu Nāta kungam. Rusija dijo, ka. Krievija teica, ka Kosovas atzīšana nozīmētu Pandoras lādi un kan Pandoras eh, eh, lāda atvērtos eh, etniskā tīrība Kosovā tādā veidā, kā pastāvēja antes starpkomunāla situācija, šobrīd tiek pilnībā ierobežota bez serbiem Kosovas lielākajā daļā. Un man ir jautājums, ja mēs esam uh, sagrauši Helsingu vienošanos, kas nozīmēja e, robežu neaizskaramību. Kā mēs nolieksim e, prokrievisku trans, e, piedņestru vai kā mēs pamatosim šo vis, visur mainīgo politiku. Kāpēc Abhāzijā ne un Kosovā jā? Ja? Sirsnīgi paldies, kolēģi kungi. Un eh, tikos kungs vēl laikam nerunāja, tā, jums arī vārds uz vienu minūti, paldies priekšsēdētāji. Stabilizācijas un eh, asociācijas nolīgums starp eh, Kosovu un Eiropas Savienību skaidri zīme, skaidrs signāls, ka uh, Kosova ar cerībām uh, Eiropas Savienība raugās uh, apņēmīgi uz šo valsti, un uh, Kosovai ir nepieciešams veikt uh, nopietnas pārmaiņas un novērst trūkumus, lai nodrošinātu dziļas uh, struktūrās reformas. Tā ir iespēja dažādām grupām virzīties Kosovā uz modernizācijas pusi. It īpaši tas ir Prištinas valdības uzdevums. Tam ir jābūt uh, caurskatāmai kopīgam centienam uh, visām grupām, kas virzās to pašu mērķi. Protams, kā var, uh, eh, sabiedrībai, nevalstiskām organizācijām, arotbiedrībām, tām ir jāpanāk stabilizācijas process. Ir jāpanāk ne tikai dialogs starp Briselu un Prištinu, bet arī dialogs starp Prištinu un Belgradu. Sākotnējā sadarbība Rietum Balkānos uh, ir jānodrošina un jāsamazina riski un stabilitātes un drošības trūkums. Izniegs, paldies! Labprāt eh, paziņotu, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir 20. novembris. Mums ir jānodrošina, ka diskusijas Inda tiks uzsāktas jau 19. novembrī, tad varētu būt 7. decembrī, tā lai mēs 14. decembrī varētu balsot ceru, ka jūs piekrītat šim laika grafikam. Mēs arī attiecīgi tad eh, rīkosimies. Un tā mēs varam pārēt pie nākamā darba kārties punkta. Tā, tā ir eh, viedokļa apmaiņa ar Vācijas federālo ārlietu ministru Franku Vāteru Steinmeieru. Viņš tagad tikko kā ir ieradies no ārlietu ministru padomes un varbūt, ka varēs kaut ko mums pastāstīt par notikumiem saistībā ar Parīzi. Mums pirms tam bija mūsu sanāks sākumā klusumbrīdis, un kad bija diskusijas par Sīriju un Ukrainu. Un īpaši interesanti tas ir tādēļ, ka Vācija paņem OECD ECO, ECO uh, prezidentūru. Frank Vālter, tagad tev vārds. Jā, priekšsēdētāji. Es vēlētos ne tikai pateikties par sīsnieko ielūkumu, ko atkal esmu saņēmis, es devos šiem ļoti labprāt. Uh, Mans paldies attiecas arī uz eh, kontaktiem un dialogu, ko mēs veidojam ar eh, mūsu kopējām tikšanās reizēm kopā ar komiteju. Un gribu teikt paldies komitejai par eh, tik svarīgiem jautājumiem atbalstu, kas ir jautājumus, kā austrum partnerība, ko esat snieguši mums iepriekšējos mēnešos. Nevēlētos, negribat aizmirst arī pieminēt uzdevumu, ko uzņēmušies šīs komitejas deputāti attiecībā uz iekšējo blokādi, kas bija Albānijā, kas droši vien to nevarētu atrisināt, ja daži no jums nebūtu devušies ceļā, lai veidot tiltus. Tādēļ sirdnieks paldies par to, ka es drīkstēju atkal pie jums ierasties īpašā dienā, kurā mūs uh, eh, skar uh, nedēļas beigas traģiskie notikumi Parīzē es pat šajā dienā biju. Parīzē atentātā. Es biju stadionā, jo mēs vēlējāmies pateikties Francijas palīgiem, mēs viņus uzlūdzām uz uh, nacionālo komandu spēli, izlašu spēli. Un uh, mums atkal nācās piedzīvot, ka pasauli sagrauj traģiski notikumi. Šoreiz uh, tas nebija. Uh, tā nejauši notikusi lidmašīnas nogāšanās, kur, eh, kurā šie palīgi tiešām ļoti sirsnīgi palīdzēja Alpu reģionā um, toreiz notikušajā lidmašīnas katastrofā apglabāt upurus, bet šeit mēs runājam par teroristiskiem uzbrukumiem kas bija vairākās vietās Parīzē. Protams, ka šodien mēs paudām savu līdzjūtību, mēs arī klusējām vienu minūti, atceroties upurus, pieminot. Bet uh, situācija tagad pēc atentātiem, protams, uh, liek izvirzīt arī citus jautājumus. Jautājums par to, kādas konsekvences mēs no tā visa secināsim. Vissvarīgākais medijiem, kas tagad uzdod jautājumus, cik daudz eh, ieroči un eh, karēvi tiks eh, nosūtīti. Vispirms mums vajadzētu teikt, ka šis notikums prasa drīzāk apstāties padomāt, paust līdzjūtību. Tas nav notikums, pēc kura mēs varam vienkārši ķerties pie, da pie darba kārtības. Bet receptes, kā vērsties pret terorismu, tās arī nav pašsaprotamas. Neviena atbildēm nav kļuvusi vienkāršāka. Pēc Parīzes notikām tas drīzāk kļuvis sarežģītāk. No mūsu puses gribētu teikt, ka mēs, kā Vācijas federālā valdība, noteikti turpināsim mūsu darbību un mēs paliksim pie tā, ka ne visi cīņā pret eh, islāma valsti dara to pašu. Ir arī vairākas valstis, kas uh, saka, ka ir gatavi sūtīt uh, militārās lidmašīnas. Mēs eh, no Vācijas valdības puses eh, uzskatām, ka mums nevajadzētu pieteikties kā 17. nācijai, kas arī piedalīsies aviācijas uzbrukumos, bet gribētu teikt, ka mums ir jāveido spēks, kas eh, atbalsta tos, kas cīnās uz zemes pret islāma valsti. Ta, tas ir tie, tās ir bažņas, kas cīnās Irākas ziemeļos saistībā ar apbruņojumu. Mēs arī esam pieņēmuši lēmumu, neraugoties kritiskām debatēm, uh, Vācijas sabiedrībā piegādāt ieročus tiem, kas cīnās pret islām valsti. Pat uh, viņi varētu atgūt teritorijas. Es ceru, ka šis process nākamajās nedēļās un mēnešos turpināsies. Mēs jebkurā gadījumā turpināsim sniegt šo atbalstu, un mēs turpinām sarunas ar iesaistītēm pusēm pešmērgā, un mēs saņemam arī vēstījumus un ziņas par to, kas viņiem ir vajadzīgs un kas vēl ir papildus jāsūta. Es saku to, jo, manuprāt, mēs visi apzinās, ka militārā cīņa pret eh, islāma valsts ir jāturpina, bet eh, mēs visi arī apzināmies, ka mēs tikai ar militāru cīņu nevarēsim novērst terorismu. Tādēļ arī saistība ar otro diskusiju punktu, kas šodien ārlietu ministru padomē bija diskusija temats, tas ir jautājums par Sīriju, un tas ir jautājums, kā mēs varam uh, samazināt Sīrijas konfliktu, risināt, kā sagatavot ceļu uz politisku risinājumu tas, tie no jums, kuri pazīst eh, tuvos un vidējos austrumus, jūs zināt, ka izsakoties par to, tur nevar būt nekāda optimisma un eiforijas. Ne pavisam eiforija, nē. Varējos to teikt, bet tomēr gribētu uzsvērt, ka šīs abas sarunas, kas pagājušā nedēļā sestdien un 14 dienas pirms tām, tās bija sarunas Vīnē. Tomēr deva negaidīts rezultātus. Negaidīts tādēļ, ka pirmoreiz izdevās visas iesaistītās būtiskās puses uzaicināt pie sarunu kādi. Kāds man pirms trim mēnešiem teiktu, ka izdosies ASV un Krieviju par Sīrijas jautājumu dabūt pie viena sarunu gāda, es neticētu vēl pirms trim nedēļām. Es nebūtu ticējis, ka izdosies Irānu un Saudi Arābiju savest kopā tajā pašā dienā, pie tā paša gada par to pašu tematu, lai tās vestu sarunas. Sāks, ka tas ir izdevies. Ir progress, kam pašam par sevi ir vērtība. Tas, ko mēs tagad mēģinājām sestdien, sarīkušo apaļo gaudu ar visām iesaistēm pusēm no reģiona un to ievies kā tādu pastāvīgu sarunu formātu. Manuprāt, pēc šīs pēdējās sestdienas mums tas ir izdevies, mēs varam uh, pamatoties uz principu paziņojumu, ko pieņemam pēc divām nedēļām, saskaņā kuru mēs nepieļausim, ka Sīrija tiek uh, sadalīta atsevišķās daļās. Mums ir jāsaklabā Sīrijas uh, teritorijā integritāte un ka šī nākotnes Sīrija tai vajadzētu būt tādai, lai etniskie un reliģiskie grupējumi varētu mierīgi sadzīvot savā starpā. Jā, varbūt kāds teiks, tas ir utopiski un tāds arī izklausās, bet tomēr ar Irānas līdzdalību un ar Krievijas līdzdalību ir izdevies pieņemt tikai šos principus, bet arī vienoties par procesu, par, procesu, par ceļu kārti. Vispirms, kā radīt pamieru, otrkārt, par to, kā nodrošināt uh, pārējais valdību, treškārt, kā formēt, no jauna formulēt uh, Sīrijas konstitūciju, un ceturkārt, kā tas viss virzies uz vēlēšanām. Progress, kas tika sasniegts iepriekšējā sestdienā, pagājušajā sestdienā, proti, ka šie četri mēķi tika pamatoti ar konkrētu laika plānu. Piemēram, ja šie tiktu sagatavots pamiers, tad vēl decembra mēneša laikā pēc sākotnējām sarunām opozīcijas pārstāvi un režīmu pārstāvi varētu viņu savest kopā, lai viņi, lai starp šīm pusēm panāktu vienošanos par pamieru un lai nodrošinātu, ka bruņoties spēki opozīcijā un Sīrijas armija ne, neizdzēš viens otru un nedod tādā veidā iespēju izvērsties islāma valstī. Otrakārt, sešu mēnešu laikā, sākot reiķināt no šodienas, vajadzētu nodrošināt personālu pārējais valdībai. Treškārt, vajadzētu tādā veidā veidot procesu, ka 18 mēnešu laikā varētu nodrošināt vēlēšanas. Visi jautājumi, kas notiks ar Asadu? Šis jautājums kopīgajos dokumentos vēl nav atrisināts. Pilnīgi skaidrs ir, ka te kāda ir vairāk, kas vēlas turpmāk arī atbalstīt Asadu, un savukārt citi Sīrijas eh, nākotnes saskat tikai bez Asada. Pašlaik to vēl nevar noformulēt kā galīgu rezultātu. Svarīgi ir, ka politiskais process tagad tiek uzsākts, un eh, lai mums pēc iespējas arā būtu uh, tādu noteikumu, kas varētu vai nu goties ar pamieru. No mūsu viedokļa raugoties, no Eiropas viedokļa raugoties, es gribētu vēl arī pateikt, ka nav svarīgi tikai, lai Eiropa un Eiropas Savienība piedalās šajā procesā, bet tā bija arī mūsu vēlme, kā turpmākais politiskais process notiktu ANO paspārnē, lai ANO to vadītu un virzītu uz priekšu. Tas tika nodrošināts pagājušajā sestdien mēs par to panācām vienošanos. Es ceru, ka mēs, mums izdosies vienoties uz priekšu. Es domāju, ka, ja būtu deeskalācija Sīrijā, tad ceļš uz politisku risinājumu vismaz būtu saskatāms. Tas uh, samazinātu islāma valsts iespēju izvērsties uh, bruņotā veidā un būt iekūtījums Eiropas drošībā. Otrais aspekts, ko es gribētu vēl īsi pieminēt - Ukraina Tur arī nav nekāda iemesla sajūsmai. Un eh, nebaidieties, es jau tādēļ, kas attiecas uz eh, aktuālo situāciju, nevēlos neko izskaistināt. Jau tādēļ nē, ka, lai īstenojot Minsku, mēs ļoti esam aizkavējušies attiecībā uz laika grafiku. Un eh, notiek ar vienu un atkal un atkal pamieru pārkāpumi iepriekšējās dienās pat vairāk nekā pirms tam, jo kopš 1. septembra tas tā lielos vilcienos bija ticis ievērots, bet es domāju, ka tomēr ir vērts turpināt strādāt pie šī procesa. Un uh, pagātnē arī nav bijusi fāze, kad pamieris 12 eh, nedēļas tika ievērots, bet šoreiz tā bija. Ir arī process vieglo ieroču atvilkšana kopš pēdējās tikšanās Normandijas formātā Berlīnē bija panākt arī vienošanās, ka arī smagie ieroči pēc tās paša plāna, kā vieglie ieroči tiks atvilkti. Ir pirmā vienošanās par uh, atmīnēšanu, tas ir svarīgi, lai robežu pārējas konfrontāciju līniju pārējas Ukrainas iekšienē atkal cilvēkam būtu iespējama un lai varētu tikt arī atjaunot infrastruktūra. Tātad šis, eh, šī atmienēšana ļoti svarīga. Mēs turmāk, turpinām arī strādāt pie humanitāriem jautājumiem. Organizācijas, kas darbojas Austrum Ukrainā, ir ļoti ierobežots skaits. Saptos, ka sarkanās krusts un vēl dažas citas, tas ļoti maz. Un mēs arī ar sakostīto apmaiņu nevirzamies pietiekamā ātri uz priekšu. Tur ir runa par skaitļiem, par 20 cilvēkiem, kādreiz 25 cilvēkiem, ar kuriem notiek apmaiņa. Bet faktiski šeit būtu runa par vairāk nekā tūkstošu cilvēkiem, kas eh, tiek turēt cietumos austrum Ukrainas pusē. Un tur ir ļoti neievērojams progress. Kā uzvedas Krievija? Krievija bija konflikta izraisītāja un uh, pietiekami ilgi rūpējās par to, lai mēs ne milimetru netiktu uz priekšu. Divas pēdējās sarunas Parīzē un Berlīnē bija daudz konstruktīvākas, kas ir saistīts arī ar to, ka Krievijas galvenie punkti ir pārbīdījušies, mainījušies un daudz lielāka iesaist pēc militāriem darbībām Sīrijā. Iespējams, ka daudz vairāk centrāla punkta tiks eh, pievērsti konfliktam Sīrijā un tādēļ mazāk uzmanība tiks pievērsta Ukrainas konfliktam Krievijas pusē. Kāda gan būtu iemesli, jebkurā gadījumā divas iepriekšējās tikšanās ar Ukrainu un Krieviju bija konstruktīvāka nekā pirms tam tikšanās. Tas eh, noved arī pie tā, ka separātistu vienpusīgi pietiecās, vietējās eh, vēlēšanas, pašvaldību vēlēšanas tika atliktas. Ja tas tā nebūtu, tad Minskas process jau būtu pilnīgi nebūtu vairs bijis mūsu varā. Mēs esam mēģinājuši šo procesu visu virzīt uz priekšu, diemžēl nekas nenotiek pats no sevis, bet parasti kaut kas notiek tikai tad, ja mēs satiekamies kopā Normandijas formātā, Normandijas grupā. Tādēļ mēs arī turmāk lielu darbu ieguldīsim šajā procesā. Pašlaik mēs Eiropas Savienībā esam lēmumu priekšā, kā rīkoties ar sankcijām. Debats par to vēl nav uzsāktas, un, kā zināms, tas būs atkarīgs no Minskas procesa īstenošanas. Tādēļ mums ir jāraugās, kā mēs lēmumu par sankcijām varam saistīt ar progresu par Minskas procesu. Turklāt divi nākošie punkti - vēlēšanu īstenošana un uh, robežu pārēju nodošana Ukrainas uh, robežu dienas kontrolēs ir divi nākamie punkti. Pēdējais un pavisam īsi. Jūs zināt, ka ir īpaši novērošanā un verifikācijā Austrum Ukrainā EDSO pēdējos mēnešos ir spēlējusi būtisku lomu. Šveices eh, prezidentūra aktīvi savā prezidentūras lomā ir izmantojusi EDSO rīcības iespējas pašlaik. Serbija ir vadošā valsts, un eh, mēs esam pēc dažām pārdomām šeit pieņemuši lēmumu, ka pēc Serbijas ar nākamā gada sākumu mēs pārņemsim ECO prezidentūru, gan arī zinot, ka organizācija ir sarežģīta, tās darbība ir sarežģīta, mēs zinām, ka konflikti, kas uh, Ukrainas konfliktā veidojas, arī atspoguļies ECO komisijās, bet es domāju, ka ir svarīgi, ja mēs vēlamies ECO šeit saglabāt un ja mēs tās nozīmi kā vienu no dažām organizācijām, kas eh, pēc augstā kara beigām un eh, aktuālo konfliktu laikā no Grūzijas, Piedņestras, Ukrainas, ja viņi to ir pārdzīvojuši un ja mēs vēlamies šo organizāciju saglabāt un uh, vēlamies, lai tā būtu rīcības spējīga, tad uh, vajadzētu tiešām iegūtīt darbu. ETSA. Tādēļ mēs esam pieņēmuši lēmumu, neragoties uz dažām bažām, kas ir paustas arī mūsu uh, prezidentūrā. Šī sagatavošanās no mūsu puses ir pabeigta, un jūs varat būt droši, ka mēs šeit neierobežos tikai uz mediācijas jautājumiem. Ukrainas jautājumu. Mēs runāsim arī par cilvēktiesību jautājumiem, demokrātas jautājumiem, antisemitismu jautājumiem attiecīgā formā. Līdz ar to tā bija mana sākotnē uzstāšanās. Es priecājos par mūsu debatēm. Paldies! Herzlichen Dank! Sirsnīgs paldies! Man ir tikai viens jautājums no manas puses, un tad došu vārdu tālāk. Un katram piedāvāju divas minūtes. Uh, no grupu pārstāvjiem un vienu minūtu pārējiem. Un tādējādi vismaz lielākā daļa uh, varēs izteikties. Mans jautājums par Sīrijas procesu, tā kā tika runāts par 6 mēnešiem un 18 mēnešiem. Tas nozīmē, ka ja būtu vienošanās par šo procesu, tad jau tagad varētu rīkoties, veidojot kopīgu aliansi pret ISIS. Tagad vārds Prēdas kungam. Monsieur Prēdā. Prēdas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, mēs gaidījām Eiropas parlamentā jūs apmeklējumu, lai mēs varētu runāt par Vācijas ārpolitiku, bet starp laikā tie uzbrukumi, kas skār Parīzi piekdien, mūsu sarunai piešķir citu nokrāsu. Un Mēs, esot solidāri ar eh, mūsu Francijas draugiem, mēs, Eiropieši, esam zaudējuši savus piedarīgos šajā uzbrukumā, Beļģi, Spāņi, Rumāņi, Itāļi un citi, kuri ir eh, kļuvuši par upuriem šiem uzbrukumiem, un es domāju, ka ir jāiet tālāk nekā vienkārša deklarācijas. Domāju, ka Lisabonas līgumā ir Eiropas solidaritātes klauzula, tas ir 222. stancijas atgādināšu um, tā saturu, kur ir teikts, ka ja kādai valstī uh, notiek teroristu uzbrukums, tad Eiropas Savienība mobilizē visus tās rīcībā esošos instrumentus, taiskaitā militārus līdzekļus, lai novērstu terorismu draudus, lai aizsargā demokrātiskas institūcijas. Un es gribētu dzirdēt jūsu viedokli šajā sakarā par to, cik noderīgi būtu izmantot, piemērot 222. pantu. Otrkārt. Jautājums par uh, Ukrainas konfliktu, par kuru jūs izteicāties, un sankciju atcelšanu. Es vēlētos zināt, kāds ir jūsu viedoklis par sankciju atcelšanu pirms Krievija atkāpjas no Krimas. Vai jūs uzskatāt par piemērotu un saprātīgu sankciju atcelšanu pirms uh, Krievija iziet no Krimas, vai jūs varētu par to izteikties sīkāk? Paldies! Leikensteina kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Štainēra kungs, ministra kungs, es gribētu mūsu politiskās grupas vārdā jums vispirms pateikties par jūsu centieniem kopā ar daudziem citiem, arī ar mūsu augsto pārstāvi Federiku Mogarīnī, lai pēc eh, pirmā panākuma saistībā ar Irānas nolīgumu jūs eh, konsekventi turpinājāt diplomātijas ceļu, papildus visam citam, kas ir eh, nepieciešams mēģināt rast risinājums šajā gadījumā attiecībā uz Sīriju. Un arī paldies par eh, centieniem, kas ar Francijas ārlietu ministru noved pie sarunām Parīzē. Mēs zinām, ka uh, konstruktīvākā uh, Krievijas izturēšanās šobrīd ir sākums, ar to, protams, vēl ne tuvu nepietiek, bet tas arī ir signāls, un tas pierāda to, ka diplomātija var panākt progresu kaut nelielu, uh, kamēr cits politikas to nevar panākt. Es nemaz nerunāju par militāriem risinājumiem. Sankcijas, kas uh, tika īstenots pret Krieviju, tāds ir arī mūsu uh, politiskās grupas viedokļas, uh, var tikt atcelts tikai tad, uh, ja būs būtisks progress Mīnskas procesa īstenošanā. Un ne jau patvaļīgi mēs izvēlējāmies šādas sankcijas ieviest, un tāpēc arī tās nedrīkst patvaļīgi atcelt un tāpēc ir jābūt eh, izpildītiem zināmiem nosacījumiem. Jo paredzamāk šis process būs visām pusēm, jo labāk tas būs, un tāpēc mani interesētu eh, vēl eh, vairāk par to uzzināt. Vēl divi teikumi. Kā lūdzu? Jā. Tad vēl viens teikums. Neatkarīgi no šīs te sankciju samazināšanas gribētu jūs uh, padomāt, jūs lūgt padomāt par iespējamu melno sarakstu atcelšanu no abām pusēm. Tā nebija laba doma. Thank you, Mr. President, for me. Paldies, priekšsādātāji, ārlietu ministrs kungs, esmu šeit. Arī uh, Lisabonas uh, uh līguma 42.7. punkts par militāru uh, palīdzību ir jāpiemina un ir runāts arī par NATO 5. pāntu. Nesmu drošs, ka uh, Eh, Eiropas Savienības instruments vispār tiks izmantot. Es gribētu runāt par Schengenu. Tas nav jūs kompetencē, bet, nu, jūs to pārvaldāt. Un ņemot vērā eh, to, ka viens no divi vai divi ISIS teroristi bija ieradušies kā Sīrijas bēgļi un iespējams nogādāja ieročus eh, no Briseles uz Parīzi pāri nesošām robežām, uh, tad eh, tas viss ir iesaistīts arī Schengen sistēmā un Vācijas eh, atvērto durvju politiku, ko īsteno jūsu kanclera, eh, ka visi sīrieši varētu saņemt patvērumu jūsu valstī. Un jāņem var arī fakts, ka Bavārijas valdība draud pārņemt robežu kontroli, kas, manuprāt, ir federāla kompetence jūsu valstī. Un uh, tika informēts arī iestādes par uh, Melnkalnes uh, mašīnu, kādu, kas bija pilna ar ieročiem uz robežām, vai tas ir arī uh, tiek paziņots par to visiem drošības dienestiem Eiropā, runājot par Krieviju, vai mēs varam atsaistīt Krieviju no Ukrainas sankcijām. Mums ir jāstrādā pie Sīrijas jautājumiem ar Krieviju, bet vai ir iespējams uh, sniegt imunitāti par kaut kāda veida vienošanos un mieru, un vai Turki un Saudarābieši tā to pieņemtu. Un visbeidzot par pešmērgām. Es eh, biju eh, fronts, uz fronts līnijas ar ISIS un visi sūdzējās par to, ka nav pietiekams kvalitātes un kvantāts uh, ieroči. Viņiem bija ļoti veci kalašņikovi tikai. Un uh, viens prettanku ierocis visai šai uh, zonai, kas ir Frans līnija. Ko mēs varam darīt, lai šie drosmīgie um, karavīri saņemtu pienācīgus ieročus? Par balskungs. Paldies, priekšsēdētāji. Arī ministra kungs, es gribētu Aldi politiskās grupas vārdā uzdot dažus jautājumus, kas ir saistīti ar ierošu Schengenu, bet no citas perspektīvas lai pārvarētu atrisinātu bēgļu krīzi un eh, arī, lai teroristus un noziedzniekus apturētu, tās ir divas dažādas lietas, mums ir svarīgi aizsargāt, kontrolēt eh, Schengens ārējās robežas. Tas nenozīmē slēgt robežas, bet kontrolēt. Kādas iniciatīvas uzņemsies Vācijas Federālā Republika, lai to a, pēc iespējas pareizāk darītu? Un otrkārt man ir jautājums, kas ir saistīts ar Minsku divi. Ukrainas Uh, uzraudzība, Ukrainas un Krievijas uh, robežas uzraudzība, tātad uh, bez robežu uzraudzības nevar mainīt sankcijas attiecībā uz Austrumu Ukrainu. Vai jūs tam piekrītat un kāds ir jūsu viedoklis? Paldies! Nākamā runātāja - Lēziņas kundze. Jā, paldies, Štenmēr kungs, kas esat ieradies atbildēt uz mūsu jautājumiem. Kreisās politiskās grupas vārdā gribētu jums uzdot jautājumu par Afganistānu. Vācija tagad tieši organizē uz vietas, vai pareizāk sakot, jau īsteno plakātu kampaņu, lai cilvēkus Afganistānā atturētu no tā, ka viņi ar kontrabandistiem bēg no savas valsts un uh, bēg uz Eiropu. Pa to laiku Afganistānas bēgļu lietu ministrs Alimī Baiki apstiprina, tātad viņš saka, ka viņš uh, ir lūdzis uh, Vācijas iestādes uzņemt vairāk Afganistānas bēgļus un nesūtīt atpakaļ uh, Uh, šos te Afganistānas bēgļus, tāpēc, ka drošības situācija ir pasliknājusies. Mans jautājums jums, kāda ir jūsu nostāja par Afganistānas bēgļu atpakaļ nosūtīšanu? Turklāt ir arī uh, NATO debates uh, par mandātu, kas būtu spēcīgs, tad, tad kaujas mandātu sniegt, uh, uh kā nesen uh, to minēja Vācijas NATO ģenerālis Par to mans jautājums. Kāda ir jūsu nostāja par uh, to, ka Resolute Support mandāts būtu uh, jāstiprina? Dankie, Fos. Paldies. Paldies, priekšsādātāji, paldies arī jums, Štainmejer kungs, eh, zaļo politiskās grupas vārdā. Paldies jums par to, ka esat ieradies, un es gribētu uzdot jautājumus par Sīriju. Mēs Ļoti atbalstām to, ka tagad Vīnē ir izdevies tādu aptuvenu, bet tomēr ļoti nepieciešamu rīcības plānu panākt mierīgam risinājumam Sīrijā. Jūs teicāt, ka Asāda loma šeit vēl nav novērtējama, un tomēr es gribētu jūs lūgt pastāstīt, kāda ir šie te apsvērumi, kā tad uh, rīkoties uh, saistībā ar šiem smagajiem noziegumiem, kara noziegumiem, noziegumiem pret cilvēku. Nevar taču būt, ka atbildīgie par šiem noziegumiem uh, Uh, uh, nevar tikt saukt pie atbildības, vismaz vidējā termiņā. Un tad par uh, tikšanos Vīnē un kā tur bija Krievija un līča valsts, Persijas līča valsts nevarēja vienoties par attiecīgu grupu klasifikāciju kā teroristi. Vai jūs varētu izteikties par to, vai ir mēģinājums šīs atšķirīgās pozīcijas samierināt un par kurām grupām šeit ir runa? Un tad uh, tiek apsvērtas iespējas, vismaz tā to dara starptautiskā Sīrijas atbalsta grupa, uh, civiliedzīvotājus, kas dzīvo uh, ISIS kontrolētajās teritorijās, kā tos aizsargāt un aizsargāt no ISIS. Jā, es gribētu paziņot, ka runātais raksts ir slēgts. Paldies, priekšstādātājs. Štēnēr kungs, vai jūs uh, uzskatāt, ka dalībvalstu uh, spēja aizsargāt savas robežas uh, ir ietekmēta un ka valsts nevar aizsargāt savas valdības, vai ņemot vērā Parīzes notikumus, Vācija ir gatava mainīt savu rīcību attiecībā uz robežām, vai tas nozīmē, ka Schengenā ir beigas? un beigas brīvai eh, kustībai. Un bija arī eh, ziņas par eh, šo Melnkalnes iedzīvotāju, kurš veda ieročus vai ir pierādījumi par šo te satelīta navigācijas sistēmu. Uh, Tātad tas pierāda, ka viņš devās uz Parīzi, vai tas pierāda, ka Vācija nav darījusi visu, kas ir tās uh, spēkos. Un vai jūs neuzskatāt, ka ir jādara, jāpanāk nopietnāks izmaiņas nekā tīri kosmētiskas turklāt, tad, kad mēs runājam par Lisabonas līgumu? E, izmaiņām. Vai jūs domājat, ka šāda piekāpšanās būs paredzama nākotnēs? Un visbeidzot, vai ir. E, jāuzskata attiecībā uz Vācijas lomu. Ir jādara vairāk, lai stiprinātu tās Eh, starptautisko eh, spēku. Paldies, nākošais runātājs Danžāns. Paldies! Esmu pirmais francūzs, kurš uzstājas šajā sanāksmē, šajā pēcpusdienā. Paldies par solidaritātes vārdiem, paldies visiem komitejas locekļiem, kuri nedēļas nogalē un arī vēl šodien pauda savu atbalstu mūsu tautai, kas uh, jūtas smagi cietusi. Parīzē piedzīvo uzbrukumu, bet tā nav no pirmā Eiropas pilsēta. Es atceros eh, Londonu, Madridi un, diemžēl, Parīze nebūs pēdējā. Runājot par draudiem, jūs sacījāt, ka atbildi var būt tikai militāra. Es piekrītu šeit. Tomēr Nestabilitātes perēkļi ir ārkārtīgi daudz, un tādu nekad nav bijis tik daudz pie Eiropas pievārtē, vai tas būtu eh, Ziemeļāfrikā, Afrikas rāgā, Centrālā Afrikā, Eiropas austrumos, tuvajos vidējos austrumos, un šajā situācijā maniem līdzpilsoņiem dažkārt ir iespējas, ka Francija ir viena pati priekšpuscenība E, Vācija šodien ar vislielāko aizsardzības budžetu Eiropā, absolūtos skaitļos Eiropā. Un es e, uzklausīju uzstāšanos Mīkstenē, kur jūs, e, kur Gauks, kas ir prezidents un arī citi. Grand pays européen manifeste. Aicināja uz vairāk solidaritātes. Vai jūs domājat, ka mums šādi ir vajadzīga Eiropā? Paldies! Paldies. Tagad es lūdzu pārējiem runātājiem tomēr ievērot noteikto vienu minūti. Tagad pār Cērī kungs lūdzu. Grazie. Grazie par la sua prezenza. Paldies. Liels paldies par to, ka esat ieradies pie mums. Divi jautājumi. Pirmkārt, vai jūs diskusijās eh, konstatējāt, ka politiskā valdošā klase uh, Eiropā uh, uzskata, ka var uh, uh kaut ko darīt pret terorismu, kaut ko kvalitatīvi uzlabot cīņā pret terorismu. Jā, progress Vīnē ir bijis iespējams uh, pēc tā, ko uh, Krievija darījusi Sīrijā, un tāpēc sakojuši jautājums. Tātad, eh, ja mēs eh, vēlamies cīnīties pret ISIS un eh, pret Asādu Sīrijā, kāpēc tad prioritārais mērķis tagad ir ISIS? Marija. Merci. Paldies, ministra kungs. Pilnīgi droši visi francūži uzklausa solidaritātes apliecinājums ir īpaši no vācu draugiem. Šodien pēc teroristu uzbrukumiem mēs redzam, kā terorisms at, attīstās gan darbības ziņā, gan darbības veidos. Un jāapzinās, ka terorismi galvenokārt meklē savu darbību publicitācijai. Šajā sakarā ir jārieģē it īpaši diplomātiskajā ziņā. Vai tas virzīs jūsu un Eiropas diplomāciju Eh, pret jaunām attieksmēm vai atšķirīgām attieksmēm pret valstīm, kuras mums būtu vajadzīgas cīņā pret terorismu. Eh, tāpat eh, Fransua Olons pirms divām stundām, pirms pusstundas aicināja atsaukties uz 47. pantu, bet vai nav ir šobrīd pienācis brīdis atvesļot Eiropas aizsardzību, kur pēdējo gadu laikā ir stagnējusi. Thank you. Uh, farm... Paldies, ārlietu ministra kungs. Vairākums Eiropiešu un arī es uh, uh, esmu satriekts par Parīzes uh, uzbrukumiem un daudz vairāk ir jāsa, jādara, lai aizsargātu mūsu ārējās robežas, lai dalītos ar uh, izlūku informāciju un ir vairāk jādara diplomātiskā plānā. Uh, iedrošinoši šķiet tas, ka jūs piedāvājat uh, turpināt atbalstīt pešmērgas, uh, kas cīnās pret izcīs uz vietas, un uh, arī iedrošinoši ir sarunu rezultāti Vīnē par Sīriju. Bet mums, ne, mums nevajadzētu aizmirst arī musulmaņus Eiropā. Eiropola aptauja rāda, ka pēdējo piecu gadu laikā tikai 2% uzbrukumu Eiropā ir bijuši ar reliģiskiem motīviem. Tas nozīmē, ka arī uh, vietējās teroristu grupas uh, īsteno uzbrukumus, kam ir arī labējā vai kreisā spārna politiski mērķi. Vai jūs piekrīt, ka mūsu kā politiķu mērķis ir uh, parādīt Eiropas musulmaņiem, ka mēs saprotam situāciju un ka uh, mēs viņus atbalstām pēc šiem uh, uzbrukumiem, kas eh, ka, tagad, kad viņi baidās vēl plašāku diskrimināciju saskarties. Paldies, lūdzu, pieņemiet, ka uh, ir ierobežots uzstāšanās laiks. Tagad nāta kungs. Muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsādētāji. Man sakojošs jautājums. Kā ir iespējams, ka mēs varam teikt, ka cīnāmies pret islāma valstī, ja ik viens militārs, uh, militāra amatpersona zina, ka pirmkārt ir jāvēršās pret loģistiku. Savukārt, eh, ISISam ir vairāki piegādes punkti Kurdistānas eh, zonā. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, mēs jau pusotru gadu eh, mēs bombardējam šo loģistikas apgabalus Un mēs 1400 kvadrātkilometru apjomā bombardējam tikai kravas auto ar degvielu. Piegādes regulāri tiek saņemtas transporta līdzekļu, riepu, sakaru iekārtu veidā no Ķīnas, un šeit nekas netiek darīts. Un kā mēs cīnāmies pret islama valstī, ja? Eh, tiek eh, apgalvots, ka ir vajadzīgi pieci ar pusi gadi, lai to uzveiktu. Zīvica. Εγώ θα αναφερθώ σε δύο ζητήματα που ακροθυγώς έχουν θηδεί. Paldies, priekšsēdētājs. Pāris lietas, kas jau izskanēja, bet pavisam nedaudz. Pirmkārt, atbalsts pešmergām brīdī, kad mēs ļoti labi zinām, ka Turcija cīnās pret pešmergām un mēs atbalstām uh, Turciju. Izrēlas loma netiek teikts, ka šīs valstis gribētu, lai Sīrija tiktu satelizēta. Un es par to runāju, tāpēc, ka tas ir jautājums, par kuru nav pietiekami daudz runāts. Un tālāk, Daesh lielais spēks ir naftā. Nevienu reizi uzbrukumi nav skāruši nevienu naftas pārstrādes rūpnīcu. Kaut kas ir konkrēts mums pastāstāms, ar lai viņš runā lūdzu. Paldies, Plenkovičs kungs lūdzu. Paldies, priekšstādātāji, prokungs, Štenmajera kungs, es kā Ukraiņas delegācijas vadītājs, vērtēju to, ko jūs darāt normālā formātā, taču vēlos jums nosūtīt vēstību. Mums nebūtu jāatsaista tās lietas, kad mēs runājam par uh, no Ukraiņas uh, teritorijas atņemtajām daļām. Un tad runājot par tālāko jāintegrē atpakaļ okupētās teritorijas un visai starptautiskajai sabiedrībai ir pēc iespējas e, jāvada, jāizvirz par galveno tādu personību, kas tiešām var panākt, ka šīs teritorijas tiek atgūtas Ukrainai. Paldies. Thank you, Chair. Mr. Minister. Paldies, priekšstādā ministrs kungs. Runājot par Sīriju. Vai jūs varētu sniegt savu viedokli, kā jūs izvērtējat Turcijas lomu Sīrijas sarunās, ņemot vērā to, ka Turcija pats saskārusies ar uzbrukumiem no ASIS puses, un turklāt arī tiek uh, izvērsiņi pret kurdiem. Ko jūs sagaidāt no Eiropas Savienības un Turcijas samita? Vai arī jūs redzat to, ka mums nepatīk ar šī saikne? starp eh, iestājas sarunām un eh, sarunām par migrāciju, bet kāds konkrēts rezultāts jūs sagaidat no šī samita? Un vai ir kāda runa ar eh, Turciju par drošiem legāliem ceļiem bēgļiem? Kanclere Merkel sacīja, ka pastiprināt sadarbību ar Turciju būs visās jomās, ne tikai bēgļu jomā. Varbūt jūs varētu nedaudz paskaidrot, kāda ir jūsu valdības nostāja par šo lietu? Tad kurās jomās būs ciešāka sadarbība? Paldies! Hört Herr Weigel und Herr äh, Fleckenstein zu den beiden gelobten Leuten, äh, die in Albanien tätig sind. Tātad Vaiglkungs, kas arī bija Albānijas delegācijā. Paldies, ka esat atnākuši ar sanāku šeit ļoti īpašajā laikā. Daži komentāri par Rietumu Balkānu reģionu. Vācijai ir ļoti svarīga nozīme tur attīstības ziņā. Uh, pietiek ar to, ka pieminēsim Berlīnas procesu, tas ir ļoti labs sākums. Kāda jūs skatījumā ir šī reģiona nākotne, jo dažkārt mēs redzam tur progresu, taču arvien parādās jaunas politiskās krīzes šajā reģionā. Kuriem jautājumiem pievērst galveno uzmanību, lai izvairītos no krīzēm? Runāju par Serbiju. Kas ir lielākais izaicinājums, kam jātiek pāri šai valstī, pavarot nākošās sarunas sadaļas. Arī <clears throat> saruna nākotnes starp Kosovu un Serbiju par migrāciju. Labi, ka valsti šajā reģionā ir iesaistīts visā procesa. Vai jūs skatījumā tām ir pietiekoši finansiāls un politisks atbalsts? Paldies! Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Bundesaus. Paldies, priekšsēdētāji ārlietu ministra kungs. Paldies eh, par jūsu uzstāšanos. Un arī es atrodos šeit, eh, ministra kungs, ja jūs man neredzat. Ja mē, jūs arī pieminējāt vienu uh, no karojošajām pusēm, uh, kas neievēroja pamiera Eh, nosacījums, un vai jums nešķiet, ka kāda no šīm pusēm var izmantot, eh, tā teikt, eh, šīs te priekšrocības, ko viņiem dod Eiropa, lai pēc tam turpinātu cīnīties un neievērot pamieru noteikumus? Külügyminiszter úr, elnök úr, engedjék meg, hogy... Labdien, priekšstādā, ministra kungs. Es vēlos pavisam īsti pastāstīt par savu viedokli. Es paušu solidaritāti ar Anmariju un Danžanu. Mēs esam izsludinājuši sēras Ungārijā vakar. Kā panākt Mm, lai izvairītos no tā, ka teroristi nonāk bēgļu plūsmā. Un, protams, ir labi stiprināt Schengens robežas, bet Rumānija gan nav iekļaut Schengen zonā. Uh, thank you, Chairman. Well, I... Paldies, priekšstādātāji. Arī es vēlos paust manu atbalstu Francijas tautai. Jautājums, ko vēlos uzdot ministra kungs. Kādos apstākļos Vācija būtu gatava atbalstīt NATO militārās eh, darbības un piedalīties tajās pret ISIS? Jā, gan sērtiņa dank. Eh. Sirsnīgs paldies, paldies par jūsu jautājumiem. Es mēģināšu, nu, tos varbūt sagrupēt tā pa tematiem un sākumā runāt par tiem jautājumiem, kas ir saistīti ar Sīriju. Pirmais jautājums, ko uzdevā Prēdas kungs, eh, attiecās uz grafiku, ko pieņēmām pagājušu sestdienu kopīgi. Tas ir kalendārs, kas eh, protams, izklausās ļoti ambiciozs un e, paskatoties uz šiem datumiem, tātad sešu mēnešu laikā ir jāizveido pārējais valdība, pirms tam ir vēl jāpanāk pamieris un pēc 18 mēnešiem jāorganizē vēlēšanas. Un mēs šeit runājam ne tikai par Sīrijā dzīvojošajiem Sīrijas e, pilsoņiem, bet arī tiem, kas dzīvo diasporā. Uh, un arī tiem, kas jau dzīvo tagad Eiropas Savienības dalību valstīs, lai viņi varētu piedalīties visi šajās vēlēšanās, tas, protams, ir milzīgs izaicinājums. Šis kalendārs ir pietiekami nu, tāds sarežģīts, un jāsaka, ka mums ir jāparūpējas, lai visi svarīgākie spēlētāji apsēstos pie viena sarunu galda, un cerams arī pie tā paliktu bet mums ir jārunā nevis tikai par šo kalendāru, bet arī par to, eh, nu, kā pieņemt svarīgākos lēmumus, un mums vajadzētu izskaust dažādus eh, pārpratumus, kas joprojām valda par eh, definīciju pamieris. Freund kungs uzdeva jautājumu, kā tad varētu izskatīties šis pamieris, vai tas nevarētu būt to pamieris, kas beigās nāktu par labu islama valstī. Un uh, Vīnes dokumentā ir runāts par uh, bruņotu cīņu izbeigšanu starp opozīcijas grupējumiem un valdības grupējumiem, tātad armiju. Un es jau pašā sākumā teicu, ka vēlamies parūpēties, lai tā tad opozicionāri un eh, pārējie nevis eh, cīnītos cits pret citu, bet vienkārši varētu kopīgi uh, cīnīties pret Asada trupām un uh, ISIS. Vai ISIS un Alnostra ir tātad šie galvenie, spēcīgākie grupējumi, kas ir šajās valstīs klātesoši? Nu, par to joprojām ir strīdi. Un jāsaka, ka te mēs nerunājam par tādu uh, cīkstēšanos uh, strīdu starp Krieviju un uh, Rietumiem, bet nē par to, uh, kādas ir arī šīs uh, dažādās grupas Arābu pasaulē. Jāsaka, ka tur ir arī radikāli, fundamentāli islama grupējumi, kas uh, pie. Uh, pielieto tādas teroristu metodes, un ir cilvēki, kas nu, tikai saskata šo teroristu starpā tikai Al-Nosra un ISIS, bet ir jāņem vērā arī mazākas grupas, kas ar abām šīm kustībām mēdz sadarboties. Un tātad, kā mēs varētu nonākt gal galā pie pamiera, mums ir jāsaprot, kurš tad ies pa šo pamiera ceļu. Tie, kas uz tā nenostāsies, tad tie turpinās uh, cīnīties turpmāk arī īsis pusē un varētu domāt, ka arī pārējie varētu tomēr nostāties pamiera atbalstītāju pusē un panākt tā pieņemšanu un arī tādu noturēšanos. Ko tas nozīmē mūsu solidaritātei? Es varu piekrist visiem tiem, kas teica, ka nevar jau būt tā, ka pēc tik lielas traģēdijas Parīzē mēs te varam uh, izlīdzēties ar dažām pieklājības frāzēm, un daži no jums jau to teica. Mēs visi atrodamies ļoti līdzīgā situācijā. Parīzes traģēdija ir briesmīga, šausminoša un tā mums, nu, burtiski laupa valodu, bet mums ir jāpadomā par to, kas notika pirms gadiem Madridē, Londonā un tādēļ. Tas, kas jau ir noticis, ņemot vērā iekšēji, mi, iekšlietu ministru vienošanos, viņi arī tie, kas piekdiena šeit Briselē uh, un ir jādomā arī par drošības dienestu, uh, slēp, izlūkdienestu, policistu sadarbību, lai varētu uh, vismaz nu, pēc iespējas uh, samazināt šādu atentātu atkārtošanos citā vietā jau tuvākajā laikā. Tā ir Eiropas solidaritātes izpausme, kas šeit patiešām ir jāievēro, un to ir pieviņa, pie, pieminējuši jau vairāk politiskie spēlētāji. Ko tas, kā to varētu sasaistīt ar militāru iesaisti? Ja mēs visi, arī Francija, būtu pārliecināti par to, ka NATO vajadzētu kaut ko darīt, cīnīties pret ISIS, un uh, pret Al Nostra. Daži jau to pieminēja, nu vai tad mēs uh, kaut ko panāktu, bet domāju, ka ne Francija, ne citas NATO dalība valstis, ne ANO ģenerālsekretārs uzskata, ka tā būtu NATO misija, kas varētu kaut ko darīt lietas labā. Manuprāt. Mm -hmm Arābu valstīm, tuvējiem austrumiem vajadzētu sakustēties, kaut ko darīt, uh, rādīt tādu aktīvāku iesaisti. Bet es gribēju teikt, nu jā, citreiz patiešām uh, šādi piedāvājumi izmantot militāru spēku uh, liekas visai vilinoši, bet es domāju, ka šajā konkrētajā gadījumā tie diez vai būs ļoti noderīgi. Mums ir jāiet pa tādu ilgu akmeņainu ceļu, mums ir jāsamazina šī konflikta apmēri un jāpieņem ļoti svarīgi politiski risinājumi, un mēs nevarēsim izvairīties arī no tādiem neērtiem risinājumiem, un, protams, šajā reģionā ir ļoti daudz uh, ieroču, un ne jau kaujas lidmašīnu vai tanku skaits ļaus mums uzvarēt šajā cīņā. Uh, Es domāju, ka kolēģiem no apvienotās karalists es varu teikt, nebūs nekādas jēgas, ja mēs savu solidaritāti mērīsim pēc tā, ko dara uh, Lielbritānija. Nu, tas nepie kā nenovedīs, jo, ja ir nepieciešama militāra iejaukšanās, tad jāsaprot, ka ne jau visi darīs vienu un to pašu. Mums ir katram savs prioritāts, un ja mēs visi runātu tikai par uzlidojumiem, uzbrukumiem. Tātad es domāju, ka tātad, ja mēs aprobežotos tikai ar uzlidojumiem, un kāds no jums arī pieminēja, ka tādā veidā mēs varētu, nu, ļoti lielas tūkstneša teritorijas vienkārši sabombardēt, bet, nu, diez vai tas lielā mērā retinātu īsis rindas. Mums ir jādomā par tādu reakciju, kas ir pietiekami rafinēta, kas ir pietiekami veiksmīga uz šo konfliktu. Un Sīrijā ir tāds daudzpusīgs eh, karš, kas norisinās vairākās frontēs vienlaicīgi, un īsis tas nāk tikai par labu. Mums ir jāsamazina līdz ar to šo franšu skaits. Mums ir uh, jācīnās arī pret Al-Nosra un. Uh, ja mēs gribam patiešām kaut ko panākt, uzlabot situāciju, tad mums tas noteikti ir jāpaturprātā. Un gribēju teikt, ka Francija paziņoja, tātad eh, ziņās šodien lasīju, ka Francija ANO drošības padomē mēģinās vēlreiz šo jautājumu iekļaut programmā un pieprasīt jaunu drošības padomus rezolūciju, lai varētu uh, valstu kopiena patiešām ANO ietvaros demonstrēt uh, solidaritāti. Nedaudz attālinoties no Sīrijas un runājot par Turciju, migrāciju, nu pat Eh, tika uzdots tāds kritiski domāts jautājums, vai Vācija būtu gatava pārskatīt savu migrācijas politiku. Un uh, arī uh, sadarboties ar tā teikt sarežģītām valstīm. Es biju viens no pirmajiem ministriem, kas devās uz Turciju tad, kad uh, mēs redzējām, cik nopietna kļūst šī migrācijas problēma, un Erdogans pats arī teica, jā, Jūs esat viena no tātad svarīgākajām valstīm šajā kontekstā, un mums vajadzēja atrast tādas sadarbības metodes, lai iegrožotu, nu, vismaz kaut kā aplāstu šīs migrācijas straumes gan Eiropā, gan arī Vācijā. Būsiet dzirdējuši, ka migrācijas dialogs ar Turciju jau tiek izkopts, vai šis dialogs galu galā vainagosies ar to, ko mēs vēlamies panākt. Nu, šajā brīdī to ir grūti prognozēt, bet, protams, abās pusēs ir daudz gaidu. Mēs esam informēti, ka papildus finanšu palīdzībai Turcija no mums sagaida vēl ko, proti arī tālāku sarunu nodaļu atvēršanu un arī vīzu liberalizāciju. Protams, ļoti daudz ir atkarīgs no tā, vai Turcija vidusjūras robežas var aizsargāt tik labi, lai mēs varētu patiešām nu, redzēt, cik daudz cilvēku mēģina ierasties Eiropā. Tas nozīmē arī to, ka Turcija varētu nu, piedāvāt kaut kādas iespējas šiem migrantiem palikt Turcijas teritorijā. Jūs man uzdevāt jautājumu par Afganistānu. Nav jau tā, ka Afganistānā uz ielām karātos vairākas afišas, plakāti. Mēs jau pirms vairākiem mēnešiem uh, patiešām redzējām, ka šīs kontrabandistu organizācijas piekopja tādu ļoti veiksmīgu reklāmu gan Afganistānā, gan citās valstīs. Un tā tad tur ir rakstīts, ja jūs dosieties uz Vāciju, jums būs finanšu palīdzība, sociālā palīdzība, uzreiz tiksiet pie darba un dzīvokļa. Nu, mums, protams, ka vajadzētu vērsties pret šādu propagandu. Un mēs to varētu darīt arī ar plakātiem, bet no ar to vien nebūtu gana. Mums ir Jādomā arī par saziņu digitālajā pasaulē, sociālajos tīklos, un ir jāpalīdz šiem cilvēkiem, mums ir jāvēršas pret kontrabandistiem, kas savus aktivitātes tā reklamē. Vai mēs varētu atkal sūtīt spēkus uz Afganistānu, jūs citējāt Baltiju afgāņu migrācijas ministra vārdus, un viņš patiešām uh, bija paudis savu viedokli, sakot, ka tie Afganistānas pilsoņi, kas ir mēģinājuši doties uz ārzemēm, vairs netiks pieņemt atpakaļ Afganistānā. Pēc dažām dienām es Eh, piezvanīju Afganistānas prezidentam un vaicāju, vai viņš patiešām ir iepazinies ar starptautiskajām tiesībām un vai Afganistāna ir nolēmusi tās ievērot. Viņš man eh, telefoniski to apstiprināja un joprojām nesot domājuši mainīt savu jurisdikciju Afganistānā. Nu, kā tas izskatās reāli dzīvē, tas, protams, ir cits jautājums ja eh, liels Afganistānas valsts piedarīgo kontingents Eh, ir saņēmis eh, patvērumu tiesības Eiropā un pēc tam tiek eh, sūtīts atpakaļ uz Afganistānu un šis kontingents tur netiek uzņemts, nu jā, tas jau ir nopietni. Un mums ir jādomā arī par, piemēram, patvēruma jurisdikciju Vācijā. Ir arī, piemēram, jābūt iespējām meklēt patvērumu pašas valsts iekšēnē, nu, lai Afganistānā būtu tādas, teiksim, drošas zonas, kur cilvēki nejustos apdraudēti un nu, visu laiku nedzirdētu pilsoņu kara šāviņus. Tālāk Ukraina. Par uh, šo valsti izskanēja vairāk jautājumi. It sevišķi domājot arī par sankciju turpināšanu. Bieži vien man žurnālisti uzdot jautājumu, Vai jūs Eiropas Savienībā esat uh, viensprāts, ka sankcijas ir nesušas cerētos augļus? Nu, es tad vienmēr nedaudz samulstu, jo īstenībā savu uzdevumus uzlūkoju daudz, daudz atšķirīgāk. Es esmu ārlietu ministrs, un man ir jārūpējas par to, lai nu, nebūtu vajadzības turpmāk piemērot sankcijas. Un tātad apstiprināt uh, domu, ka sankcijas ir jāturpina un tām ir uh, jāpieliek punkts, nu tas jau nekādu papildvērtību nerada. Ja mums ir jāturpina sankcijas, tas, protams, nozīmē tādu bēdīgu patiesību, ka Minskas uh, nolīguma īstenošanā nav panākts pietiekam daudz progresa. Es domāju, ka mūsu kopīgais ārpolitikas uzdevums ir garantēt, lai Minskas process turpinās, Mēs, pie, protams, tajā ieguldām daudz darba un enerģijas un nu, dar, mēģinām to izdarīt pēc iespējas ātrāk, pēc labākās sirdsapziņas un mēs esam um, nu, panākuši tādu visai nelielu progresu, bet es patiešām esmu pašpaļāvīgs, ka mums šis ceļš ir jāturpina. Un jāraugās, ko darīt tālāk, kā īstenot nākamos soļus, kas būs arī ļoti sarežģīti. Un šodien es nepasaku jums neko jaunu. Baltu e, vadītāji ir vienojušies par to, ka sankciju tālākais liktenis būs atkarīgs no Mīnskas e, vienošanās īstenošanas. Un, ja Ukrainas uh, robežsargi, robežu aizsardzības iestādes nevarēs atkal sargāt eh, kādu dienu Ukrainas robežas, nu tad jāsaka, ka Minskas eh, nolīgums nebūs pilnībā īstenots. Un uh, ārlietu ministru grupa uzsāks diskusijas par to, kā mēs varam šāda veida politiskos lēmumus Uh, veidot tā, lai uh, sankcijas būtu tiešā veidā atkarīgas no Mīnskas nolīguma īstenošanas. Es domāju, ka vēlākais februārī mēs varēsim pārliecināties, vai vēlēšanas notiks saskaņā ar to, par ko valsts vienojās Parīzē un šo mēnesi Berlīnē. Tātad no tā būs atkarīgs, uh, vai notiks vēlēšanas. Ja vēlēšanas būs notikušas, tad mēs būsim jau spēruši krietni soli uz priekšu, būs ievēlēta jauna valdība. Eh, tai būs jauna leģitimitāte un stāsies spēkā īpašā statusa līkums. Es, protams, saprotu, ka tas ir milzīgs solis, kas jāveic. Un joprojām paliek atklāts jautājums, kā tad Ukraina varētu garantēt robežu aizsardzību austrumu robežai ar Krieviju. Uh, Es lūgtu mums tātad atļaut turpināt šīs debats ārlietu ministru starpā, lai varētu virzīties uz priekšu Mīnskas procesā, nevajag vienam otru uh, mēģināt kavēt un diskutēt tikai par sankcijām. Tā, kas vēl man šeit ir sarakstā, Rietumbalkāna, protams, spēlē lielu lomu visā procesā, Kūkana kungs, es uzskatu, ka Berlīnas process mūs ir atkal uh, ievirzījis pareizajā gultnē, un tas ir tāds uh, tuvināšanās process Eiropai. Un Berlīnas procesa laikā mēs ievērojām, kur tad ir galvenie šķēršļi. Ir uh, tātad šī vācu britu iniciatīva, kas tagad ir pārvērtusies Eiropas iniciatīvā. Uh, mēs mēģinājām atkal uh, atjaunot tādu īpašu dinamiku Bosnijā, Hercegovinā, un tagad mēs atkal piedzīvojam referenduma risku uh, Republika Serbska. Es domāju, ka mēs noteikti no tā varam izvairīties un uh, tas, kas tagad notiek Maķedonijā, protams, paši to esat redzējuši savām acīm, daudzi no jums arī bija valstī uz vietas, Un mēs zinām, ka nav tādas, uh, tātad visas um, Rietumu Balkānu valsts nesoļo uz Eiropu vienā tempā. Uh, nē, tām ir atšķirīgi centieni, atšķirīgi mērķi, un ja runājam par uh, finanšu atbalstu, mēs esam um, nu, dzirdējuši ļoti atšķirīgu informāciju pēdējo mēnešu laikā. Uh, Arī Sērbija e, skaidri un gaiši pateica preses konferencēs tā skaitā, līdz ar to varu viņus citēt. Viņi teica, mēs nemaz negribam naudu no Eiropas. Un tagad atkal situācija ir mainījusies, bet es varu teikt, ka, manuprāt, Vācija bija vienīgā Eiropas dalība valsts, kas arī ir sniegusi Serbijai e, divpusēju finansiālo atbalstu, līdz ar to mēs ļoti labi zinām, ka šī valsts patiešām ir izdevusi daudz, tā ir nācis daudz tērēties. Un par Kīpru, nu varbūt noslēgumam, jo man uzdeva jautājumu, patiešām es rīt dodos uz Kīpru, kādu laiciņu neesmu šai valstī bijis, un ja vispār kaut kur varam vērot kaut ko tādu iepriecinošu, iedrošinošu, tad eh, tas ir šis garais konflikts Ciprā, jo, Kiprā, jo vismaz mēs tagad varam novērot, ka valsts ziemeļi un dienvidi ir uzsākuši konstruktīvu dialogu, un mums ir jācer, nu, ka vismaz viens no šiem daudzajiem konfliktiem beidzot tiks atrisināts, un ka tie, kas ietekmē Uh, nu, kam ir kaut kāda ietekme uz iestādēm ziemeļos un dienvidos, uh, to ietekmēs, uh, izmantos labvēlīgā veidā. Paldies, paldies, turpin priekšsēdētājs, paldies, ka mēs varējām ar jums diskutēt. Un, ja es pats no savas puses drīkstu vēl kaut ko piemetināt, es domāju, ka mums ir jācīnās pret ISIS, mēs to varam uzvarēt, es redzu, nu, kāds progress jau ir piedzīvots, un šeit noteikti ir iespējas Mums vajadzētu viņus vairāk izolēt un arī, jā, tātad mēs nedrīkstam viņus atbalstīt, mums ir e, arī jāierobežo tieksmiņu atbalstu, runājot par, par ieroču tirzniecību un naftas tirzniecību. Un tālāk, protams, mēs visu nevaram mest vienā maisā. Eiropas Savienība tagad piedzīvo milzīgas izaicinājumus cīņu pret terorismu, migrācijas krīzi. Uh, Mums ir patiešām jāpiesargās, lai mēs uh, uzstājoties, piemēram, preses priekšā, nu to visu nejauktu kopā un kaut kādā veidā mēģinātu sasaistīt migrāciju ar terorismu. Un bēgļi ir uh, upuri, viņi nav nekādi teroristi. Bet mums, protams, ir jāsadarbojas, uh, runājot par abu. Uh, izaicinājumu pievārēšanu, jo katra valsts atsevišķi pat par sevi, vai tā būtu liela vai maza, nevarēs šīs problēmas atrisināt ne cīņā pret teroru, ne arī mēģinot uh, pārvaldīt migrācijas plūsmas. Uh, Mums vajadzēs šo politisko procesu turpināt arī domājot par uh, Turcijas plānoto iestāju Eiropas Savienībā. Es domāju, šī krīze pierāda nevis to, ka Eiropa ir cietusi neveiksmi. Nē, es ceru, ka tieši pretējo tas pierāda, ka Eiropa ir nepieciešama, lai varētu šo krīzi atrisināt. Un mums ir jārunā tieši tādā toņkārtā. Mēs nedrīkstam pūst uh, populistu stabulē un nedrīkstam ļaut viņu balsīm kļūt skaļākām. Ministra kungs, sirsnīgs paldies, ka ieradāties un novēlu jums panākumus Kiprā. Es jums pilnībā piekrītu. Kiprā ir patiešām reāls iespējas uh, vienoties un ceru, ka patiešām nonāksiet pie atrisinājuma. Paldies! Thanks. Thank you, Mr. Libanese. Yeah, the, the association with uh, Moldova. <coughs> Dear colleagues, Cienījamie kolēģi, vai jūs lūdzu nebūtu tik laipni neieņemt savas vietas? Mums ir jāturpina mūsu darba kārtība ar sesto darba kārtības punktu, un tā ir viedokļa apmaiņa ar Moldovas parlamentu priekšsādātāju Adriānu Kandu par politisko situāciju Moldovā. Un mēs eh, to organizējam kopā ar delegāciju ES un Moldovas parlamentārās asociācijas komiteju. Tātad vēlreiz eh, laipni sveicināts, eh, cienējamies parlamentu priekšsēdētāju kungs. Jā, situācija Moldovā nav bijusi viennozīmīga, situācija bija ļoti trausla. 29. oktobrī Strelec valdība eh, eh, tika atlaista pēc neusticības balsojuma parlamentā, eh, pret viņu balsoja arī demokrātiskā mm, partija. Un notika valdības, tika izveidota jauna valdība, un tā ir jau trešā. Eiropas Savienība atbalsta Moldovu gan politiski, gan finansiāli bet eh, pilsoņu uzticība eh, valdībai sāk samazināties, valdība netic, eh, ka valdība spēja reformēt ekonomiku, cīnīties pret korupciju un pilnveidot un reformēt tiesu sistēmu. Un politiskās grūtības visādā ziņā apgrūtina reformu gaitu Sabiedriskās domas eh, rezultāti rāda, ka sabiedrība ir neapmierināta ar valdību, un ir skaidri redzams, ka Moldāvijas iedzīvot, Moldovas iedzīvotāji eh, vēlas eh, jaunu koalīcijas valdību, nu, kas būtu proeiropiska, eiropeiska, un arī jaunas val, vēlēšanas lai izveidot spēku, kas tiešām spētu realizēt apsolītās reformas. Nu, un pēc šī ievada došu vārdu Moldovas parlamentu priekšsādātājiem Adrianam Kandu uz desmit minūtēm, lai raksturotu situāciju jūsu valstī un pasākumus, kurus veicat kā arī dot eh, jūsu ieskatu par to, kā attīstās eh, notikumi Moldovā. Jūs esat viens no mūsu svarīgākajiem partneriem kaimiņattiecību politikā. Lūdzu, Kandu kungs, jums vārds. Paldies, Plenkovičs kungs, un es sākšu ar to, ka esmu pagodināts un privileģēts, ka var atrasties šeit un ka man ir iespēja uh, sniegt jums eh, jaunāko informāciju par notikumiem Moldovā, kā arī apmainīties ar viedokļiem un idejām ar jums. Moldova savā laikā bija ar tādu uh, skaistu, varbūt ievirzi, ka esam tāds veiksmes stāsts uh, kaimiņattiecību politikā. Uh, bet, diemžēl, šī tendence ir zudusi, jo ir radušās eh, struktūrāls problēmas. Es gribētu sākt ar to, ka ir īpaši svarīgi saprast, kas notiek Moldovā, un to raksturo divi vārdi. Viens ir vilšanās. Jā, tā tiešām ir milzīga vilšanās no iedzīvotāja puses. Viņi ir vilšies politiskajā elitē, politiskajās eh, partijās, valdošajās partijās. Un tas viss ir tādēļ, ka institūcija reformēšana kavējas, eh, īpaši lēni reformas notiek eh, tiesu sistēmā, banku sistēmā un arī citviet. Mēs esam zaudējuši tautas uzticību kā arī zaudējam arī, arī ticību no mūsu partneru puses, ieskaitot Eiropas Savienību. Bet nevarētu teikt, ka Moldovā nav nekādu, arī, nekādu panākumu. Mēs esam parakstījuši uh, asociācijas līgumu, kura uh, ieviešanā jau pagājis gads, kas parāda uh, um, labus rezultātus īpaši tirdzniecības jomā, tā kā uh, pēc šīta līguma noslēgšanas uh, Eiropas Savienība ir kļūst par mūsu pirmo tirdzniecības partneri, un mēs ļoti veiksmīgi esam spējuši pārslēgties no Krievijas tirgus orientācijas uz Eiropas Savienības tirgu. Īpaši uh, laikā, kad uh, Krievija noteica embargo Moldovā ražotai, Moldovas ražojumiem. Pēc tam milzīgs darbs tika paveikts ieviešot dažādus pasākumus un uzlabojot tiesību aktus, lai panāktu vīzu liberalizācijas režīmu. Tie ir panākumi. Taču eh, tepat laikā ar daudzām lietām mēs neesam tikuši galā, piemēram, kas attiec uz bankām Eh, zināt par šo te banku krāpniecības, eh, par šiem te notikumiem, kas saistīti ar krāpniecību, banku krāpniecību, un pašreizējā valdošā politiskā elita ir zaudējusi ticību no tautas puses. Ekonomiskā krīze, finanšu krīze, politiskā krīze, tas viss notiek vienlaicīgi. Mēs vedam sarunas par jauna uh, parlamentārā vairākuma iegūšanu uh, parlamentā. Iespējams, ka tuvākajā laikā darbību varēs sākt jaunā valdība, un mēs varēsim sākt sarunas ar Starptautisko valūtas fondu uh, par turpmāko gadu programmu, varēsim sākt runāt par prioritātēm runāt par reformām, eh, kas ir nepieciešamas banku sektorā, proti ieviest eh, attiecīgos tiesību aktus, eh, kas nodrošinā caurskatāmību akciju sabiedrībās, korporatīvos pārvaldības principu ievērošanu, centrālās bankas lomu. Otrakārt, tiesu sistēmas pārveidi. Parlamentārā darba kārtība ir, eh, darba kārtībā ir pieņemta likuma par jauno prokuratūru. Un šeit eh, piedalīsies arī ES eksperti, kam ir laba pieredze strādājot Venēcijas eh, komitejā. Un notiks arī Eiropas Savienības kolēģi veikta pārbaude, lai uh, pārbaudītu to aģentūru darbu, kas cīnās pret korupciju. No vienas puses tiesība akti mums ir labi un ir eh, dažas labas institūcija, bet kaut kas tā īsti nedarbojas. Un arī enerģijas jautājums ir ļoti svarīgs. Moldova ir atkarīga no viena enerģijas piegādātāja, un mm, gāze un elektrība. Eh, elektrība mums piegādā eh, Piedņestrā izvietota spēkstacija, tā kā Moldovas sistēmu vajadzētu savienot caur Rumāniju ar eh, Eiropas Savienību, izveidojot sepsavienojumus, arī izveidojot atpakaļplūsmas savienojumus gan gāzē, gan elektrībai ar Rumāniju. Jā, bet tiesu reforma un uh, tiesu sistēmas reforma arī ir viens no soļiem, kas ir jāspēr, lai cīnītos pret korupciju. Un tagad mēs tik daudz nerunājam te par Eiropas institūcijām vai attiecībām, kādas mums ir šodien. Tagad e, bumba ir mūsu spēles laukuma pusē, tā kā šeit mums pašiem ir jāveic savi mājas darbi. Un galvenā prioritāte nākamajai valdībai un arī parlamenta vairākumam būs tā apņemšanās, kas mums ir bijusi līdz šim, īstenot uh, asociācijas un brīvās tirdzniecības līgumus. Nu, tās ir mūsu vadzvaigznes tuvākajam laikam, tātad izpildīt visus uh, nolīguma punktus. Un te ir runa par uh, savstarpēju uzticēšanos, bet uh, uzticību var atjaunot uh, tikai ar rīcību un veicot reformas. Uh, laiks negaida un no skaistiem vārdiem mums beidzot ir jāpāriet arī pie jākpilniem darbiem. Un tas ir tas, uh, uz ko iet politiķi Moldovā, un tas viņiem arī ir jādara. Pretējā gadījumā cilvēki ko uzticību mēs neatjaunosim, un mēs ieslīgsim dziļā politiskā krīzē, kam iespējams seko sākās parlamenta vēlēšanas, bet tas nozīmē kaut ko līdzīgu Pandoras lādes atvēršanai, nekad nevar zināt, kas no tās iznāks ārā, un eh, kāda būs reakcija no citām valstīm, piemēram, no Krievijas, mums var nākties just tās spiedienu. Liels paldies, esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem, kādi jums varētu būt, un vēlreiz saku, ka esmu ļoti privileģēts, ka var šeit atrasties. Paldies, eh, priekšsēdētāja Kandukungs. Uh, eh, mums ir paredzēta balsošana 15 pāri 6, tā kā diezvēl mēs varēsim dot jums daudz laika atbildēm uz jautājumiem, bet tādēļ es lūkšu uh, referentiem izteikties un pēc tam uh, tiem kolēģiem, kas ir lūguši vārdu, neizteikties ilgāk par vienu minūti. Nu jā, šeit jūs redzat parlamentu darbību, uh, tās labākajā veidā. Un tālāk došu vārdu arī Tāpils kungam, un paldies, ka jūs varējāt šeit būt klāt. Un paldies arī, ka uzņemāt mūs Kīšeņevā. E, lūdzu. Saka, Kristēs kungs, esat sveicināts mūsu parlamentā. E, Eiropas eh, parlamenta delegācija mm, sadarbībai ar eh, Moldovu ir pamatot satrauksies par ekonomisko situāciju Moldovā, un es gribētu skaidri un gaiši teikt, ka politisko līderu bezatbildība Kīšiņavā ir novedusi pie šāda situācija. Tās ir, viņas praktiski ir tā kā uzurpējuši valsts iestādes, uh, un mēs tiekam kritizēti par to, ka sniedzam atbalstu nereformētai Moldovas republikai. Tas ir galvenais kritikas avots. Eiropas Savienība ir centusies atbalstīt reformu procesu Moldovas republikā, bet Kišeņevai vai ir bijušas iespējas rīkoties tā, šīs iespējas tā to nav izdarījusi. Uh, cerams, ka kaut ko varēs vērst par labu. Mēs joprojām turpinām atbalstīt Moldovu, daudz darām tās labā. Bet tagad iznākums vairs nebūs atkarīgs no mums. Uh, Aizdevumu Moldovai saskaņā ar asociācijas līgumu uh, Eh, pār, ir vislielākie uz vienu iedzīvotājs eh, kaimiņattiecību politikas eh, valstīs, un es esmu ļoti satraucies par to, kas notika pirms divām nedēļām, kad PDM nobalsoja pret valdības koalīciju, kurai tie paši piedalēja, piederēja, tātad viņi novērt nobalsot paši pret savu valdību, eh, nu, tāds neveiksmīgs aprēķins eh, Kišaņevs politikā. Mana mm, politiskā pierede rāda, ka politiķi nemaz nav naivi un ka eh, aprēķina kļūda šeit diez vai bija pie vainas. Un noslēgumā gribētu teikt dažas lietas, kas ir saistītas ar to, ka Varoņina kungs uzraudzīja asociācijas nolīgumu izpildi. Es īsti gribētu zināt, kas tad Kišiņevā šajā sakarā notiek. Paldies tālāk vārds mūsu referentam Austrāvičuškungam. kungam. Paldies, priekšstādātāji. Spīker kungs, es kā referents par eh, Moldovas jautājumiem vēlos jūs sveikt. Brisele vienmēr ir labi apmeklēt Briseles, Brisele dažkārt ir labāk ierasties agrāk nekā vēlāk, bet tas fakts, ka mēs esam apņēmušies <clears throat> panākt Eiropiešu, ka Moldovu, par to mums nevajadzētu būt nekādu, nekādu šaubu. Udava ir nostājusies uz Eiropiešu ceļa Mēs ceram, pēc, ka pēc zināmas aizkavēšanās un apjukuma Moldova varētu atkal ķerties klāt un pabeigt savu asociācijas nolīgumu darbu kārtību. Mēs zinām, ko nozīmē izvērst reformas valstī. Tas prasa laiku, tas prasa politisku motivāciju un taškārt arī jaunu koalīciju izveidi. <clears throat> Piekrīt jums ka šodien mums jārunā pavisam atklāti. Nav cita risinājuma. Spīker kungs, jums labāk zināms kā mans, ka politikā uzticēšanās apusēja izpratne ir 95% no mūsu darba kārtības. Pārējais ir tehniski jautājumi, protokols, kafija un citas lietas. Taču jūs pamatoti minējāt vēl vienu lietu, ka vilšanās un uzticības zaudēšana ir galvenās īpatnības šodien Moldovas politiskajā darba kārtībā. Iespējams zināt, ka vēl viena reģionālā krīze Eiropai nav vajadzīga. Mēs nevēlamies, lai Moldova virzītos tādā virzienā. Pat labam, diemžēl, mums jums jāuzdod vairāk jautājumu nekā jāsniedz atbildes vai ierosinājumi. Pirmais jautājums ir tāds, kas būtu darāms, lai samazinātu oligarhu ietekmi jūsu valsts politikā. Moldova ir pārāk maza, lai to domin, lai pār to valdītu viens, divi vai trīs oligarhi. Otrais jautājums. Vai jūs saskatāt īstermiņā iespēju atjaunot pro-eiropeisku koalīciju un vēlreiz sākt uh, tuvināt Moldovu Eiropas ceļam? Paldies, Austrievičus kungs! Kristians Prede, Eiropas Tautas partijas koordinators. Paldies, priekšstādātāji! Spīkera kungs, vēlos jūs sveikt mūsu vidū. Kā jau jūs ierosinājāt, arī manā skatījumā Moldova e, ir parakstījis ratifikācijas nolīgumu gadu pēc tam, kad Vladimirs Voronins, Voronins nāca klājā ar dažādiem komentāriem par jauno valdību. Ko tas nozīmē attiecībā uz attieksmi pret pro-eiropeisko koalīciju? Vēlos vēl ko sacīt par oligarhu lomu politikā. Īpaši par Plahotņuka kunga, jūsu partijas līderi lomu. Kāda jūs skatījumā ir oligarhu loma Moldovas ceļā uz Eiropu, vai jūs skatījumā viņiem mm, viņi būtu jāizstāv no vairākām politiskām partijām? Paldies, Demis Makerkungs no ECR grupas. Uh, Paldies, priekšsādātāji. gribētu sveikt jūs uh, Eiropas parlamentā. Es domāju, jūs pat, nu, tā kā pareizi visu atspoguļojot, sakot, ka daudzi ir zaudējuši uzticību Moldovai un eh, jāsaka, ka Moldo ļoti daudz eh, centās un arī vēlējās eh, iedzīvināt savā teritorijā demokrātiskās vērtības, lai uzsāktu ceļu uz Eiropu. Es ceru, ka cilvēki joprojām nav zaudējuši cerību Eiropā. Es gribēju pava, pavaicāt, vai Eiropa pārāk maz tiek tā labi, pozitīvi atspoguļot Moldovā un kāda ir Krievijas propagandas loma tajā visā. Un, protams, jārunā arī par etniskajām mazākumu tautībām. Nu, viņi īstenībā varētu nelabvēlīgi ietekmēt tādu reformu darba kārtību, jo ir Daudzi, kas cer uz Krievijas atbalstu, kā mēs šos cilvēkus varētu arī vairāk uzklausīt, lai arī viņi tiktu iesaistīti, piemēram, arī dažādās struktūrās un neraudzītos uh, uz Krieviju. Un uh, vai Krievijas embargo varētu, piemēram, uh, nu, kaut kādā veidā padarīt tā ietekmi mazāku, lai neutralizētu tā ietekmi, sevišķi runājot par tirdzniecību, nu, piemēram, runājot par augļiem, dārzeņiem, gāļu un vīnu. Nu, kā tagad, eh, kā tagad ir šī tirdzniecības starp Eiropas Savienību un jūsu zemi? Nu, tie ir jūsu ļoti tradicionāli izstrādājumi. Paldies! Thank you very much, Mark. Liels paldies, Mark. Tagad došu vārdu <coughs> Gabrielai Gabriela Cimerei Nagoja. Dank. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs pirms tam teicāt, ka ir nosprausti mērķi cīnīties pret korupciju, reformēt tieslietu sistēmu, un tas, eh, protams, man šķiet pareizi, bet gribēju tikai pavaicāt, bet kuram tad vajadzētu pret to visu cīnīties, jo tagad izskatās tā, ka politiskā klase īstenībā ļoti, nu, gan līdz līdz kaklam iegrimusi korupcijas un dažādos banku skandālos. Gribēju pavaicāt, kā sarunu uh, vešanā par parlamentu veidošanu tiek runāts arī par nabadzības apkarošanu, jo jāsaka, Moldova ir viena no nabadzīgākajām valstīm Eiropā, un lai cilvēki atkal uzticētos politiskajai klasē, nu, es domāju, tā būtu viena no politiķu galvenajām uh, darbības jomām, lai atgūtu pilsoņu uzticību. Un tālāk tieslietu sistēmas reforma un vai ir paredzēts arī reformē to, kāda ir attieksme pret politiskajiem ieslodzītajiem. Nu, es nezinu, vai tā ir tie, taisnība vai nē, vai ir iespējams, ka līdz pat sešiem gadiem var nosēdēt pirms izmeklēšanas uh, ieslodzījumā. Uh, pat eh, nenonākot sešu gadu laikā līdz tiesas sēdēji un spriedumam. Un gribēju tāpat pieminēt, ka tad, kad 6. Eh, septembrī notika protesti, daudz cilvēki tika apcietināti, arī Roda Bloka eh, priekšsēdētājs Grigenko, viņš pats ir arī Eiropas parlamenta delegācijas loceklis. Un bija arī Eiropas padomas prasība atkal šos ieslodzītos atbrīvot. Un ir jāparūpējas arī par taisnīgu procesu. Paldies, ko jūs esat paredzējuši. Thank you. Mr. Carver, please. Kāmerkungs. Thank you, Chair. Paldies, priekšstādātē. Es būšu atklāts ar jums, kad Moldova noturēja parlamentu vēlēšanās pagājušajā gadā eiro, uh, eiroskeptiķu partija iegūda 29% uh, balsu un 25 vietas parlamentā tā kļuva par lielāko partiju, taču neizveid, nevarēja izveidot vairākumu, tāpēc izveidoja koalīciju. Kopš tā laika e, es e, Moldovas asociācijas nolīgums e, tik iezīmēts ar šo virzību pret Eiropu. Tikai 34% Moldovu, eh, Moldāvu aprīlī notikušajā aptaujā iestājās par Eiropas Savienību. Protams, valdība tagad <clears throat> pārvalda centrāli noskaņota koalīcija par Eiropas integrāciju. Bet ievērojumi iedzīvotāji daļa neatbalstējas dalību. Junker kungs paziņoja, ka tuvāko piecgadu laikā Eiropas Savienības nepaplašināšanas? Vai ir kaut kāda apliecinājuma konstitucionāli vai politiski, ka tas nodrošinās uh, atklātu apspriešanos ar Moldovas iedzīvotājiem, vai Moldovai būtu jā, jāsāst uz šī ceļa? Pēdējais runātājs Šolca kungs, lūdzu. Čemen. Paldies, priekšstādātāji. Paldies par jūsu komentāri. Pirms gandrīz trijām nedēļām notika otrā tirzniecības komitejas sanāksme, kur bija runa par DCFTA un par to, kur mēs pat labi atrodamies. Parlaments pat labam apspriež jauno regulu par garantijām, un jūs pieminējat problēmas politiskajā un tieslietu jomā. Man rodas jautājums, vai jūs varētu sīkāk, konkrētāk paskaidrot, Kā jūs esat paredzējis tālāk veicināt implementācijas procesus, jo komiteja ir secinājusi, ka padziļinātā sadarbības līguma soļi, daži no tiem nav īstenot. Kad mēs runājam par nākošajiem soļiem, mums jāsaprot, kāda ir pat labana sadarbība ekonomiskā jomā, jo tas ietekmēs sociālo ekonomisko situāciju ne tikai nodokļu maksātājiem un ES pilsoņiem, bet vēl jau vairāk jūsu valstī. Mēs vēlamies sniegt ieguldījumu eh, samērīgam eh, sociālo-ekonomiskam līdzsvaram attīstībai jūsu valstī. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Kandu kungam, kurš visaptvaroši mēģinās atbildēt uz jūsu jautājumu 5-6 minūšu laikā. Liels paldies, mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk. Liels paldies, paldies par visiem jūsu jautājumiem. Es tikai vēlos uzsvērt vienas ļoti svarīgu lietu. Mēs ļoti rēķināmies un ļoti augstu vērtējam visu Eiropas parlamentu un ES iestāžu ieguldījumu. Visu to, kas tika paveikts ar Moldavu vīzu liberalizācijas asociācijas nolīguma padziļinātā nolīguma sakarā. Tagad mums ir jāstiprina jūsu uzticēšanās ar reformām, kas mums jāizteno. Runājot par padziļinātā nolīguma sievietēji īstenošanu, jau ir panākts progress, 50% no šīs vienošanās jau ir īstenot, bet visu masu asociācijas nolīgums, tad visi FTA vairs nav tikai ārlietu politikas jautājums, te runa par iekšpolitiku mūsu valstī. Un te mēs vienosim, apvienosim centienus nacionālu līmenī, izveidot īpašu nodaļu nacionālā līmenī, tas būs tāds kā uh, Eiropas integrācijas ministrs. Tas apvienos visus centienus no visām iestādēm, uh, lai īstenot asociācijas nolīgumu DCFTA. Parlamentā, piemēram, pirmo reizi mūsu īsajā vēstu, vēst, valsts vēsturē ir darba kārtība, kur ir DCFTA prioritātes. Mēs redzam, <clears throat> kas konkrēti jādara konkrētiem terminiem, termiņiem. Tur ir atbildīgie ministri, komitejas un cilvēkiem būs atskaita atbildība par īstenošanu, un viņi būs atbildīgi aizskriešanās gadījumā. Daudz vēl ir darāmā. Jāstrādā arī pie tiesību aktiem un pie to īstenošanas. Viegli tas nebūs. Tiešām nebūs viegli. Parlamentā pat labam mēs apspriežam jaunu likumu par dabasgāzi, par elektrību, par enerģiju, lai uh, iekļautu otro un trešo Eiropas enerģētikas pakotni. Tātad mobilizēšanās var notikt tikai nacionāla līmenī. Runājot par aptaujām un Eiropas Savienības uzticamību Moldāvijas dzīvotāju acīs. Tā kā mums neizdevās reformas, un tā kā tiek īstenot Krievijas propaganda, Eiropas Savienība ir zaudējis atbalstītājus arī Moldovas iedzīvotāju vidū. Taču tu pie vainas nav Eiropas Savienība, bet mēs esam pie vainas, mēs pieļāvām kļūdas. Un te ir arī runa par Krievijas propagandu. Jūs pieminējāt, ka daži uzdev jautājumu par to, cik liela ietekme ir Krievijas pašaziņas līdzekļiem. Tā ietekme ir ļoti spēcīga. Es varētu sacīt pāri par pusi pusi TV kanāla Moldovā ir Krievijas kanāla, un tad vēl ir arī viss šis Ukrainas konteksts. Cilvēki ar vien daudz skatās televīziju. Televīzijas kanāli ir galvenais informācijas avots Moldavijas iedzīvotājiem, un tas viņus ievērojami ja ietekmē. Ja jūs man uzdot jautājumu, kā stāties pretī šim izaicinājumu vienīgajā demokrātiskā veidā, mēs nevaram aizliegt. Krievijas televīzijas kanālu apraidi. Tā nav runas brīvība, kas ir mūsu mērķis. Bet ir citi pasākumi. Pirmais būtu veicināt eh, vietējo produktu attīstību, sniegt tam atbalsts. Īpašās programmas eh, tokšovi par eh, Eiropas Savienību, tas attiec arī uz sociālo reklamēšanu. Sabiedrībā plašumā un politiskajā elitē un parlamentā mēs runājam par tiesību aktiem, lai nodrošinātu mediju īpašumtiesības caurskatāmību. Otrkārt ir jāveicina vietējo preču izstrādi, lai stātos pretī Krievijas propagandas izaicinājumam. Krievijas embargo. Moldovas ražotājiem un lauksaimniekiem, kurus smagi skāra Krievijas embargo, bija vajadzīgs daudz laika, lai izpētītu jaunos tirgus. Viņiem trūkst pieredzes, zināšanu, finansējumu. Moldova iegūt kredīts ir ļoti dārgi. Aizdevuma likmes ir apmēram 20% salīdzinot ar mm, tām likmēm, kas ir Eiropas ražotājiem. Taču cilvēki ļoti ātri pāriet no Krievijas tirgus uz Eiropas Savienības tirgu. Viņi pārslēdz no viena tirgus uz otru. Un mēs mēģinām viņiem sniegt pēc iespējas vairāk atbildības, lai, jā, atbalstu, lai viņi ātrāk varētu to paveikt. Runājot par mazākumu tautībām, kā jūs zināt, valsts uh, dienvidos ir Gauzija autonomija. Mēs mēģinām izstrādāt reģionālus projektus, un vēlamies panākt komunikāciju vairākos līmeņos, proti valdības līmenī un arī parlamentu līmenī. Es iestājos par parlamentu lēmumu pieņemšanu, ceru, ka pēc diviem nedēļām tas tiks pieņemts, proti, lai tiktu izveidot darba grupas starp Moldovas parlamentu un vietējo Gaugauzi autonomijas parlamentu lai tas būtu pastāvīgs saziņas pamats un iespēja meklēt risinājumus arī likumdošanas jomā. Šeit kolēģis jautāja par tiesiskumu un uh, turēšanas ieslodzījumā laiku. E, cik man zināms, ieslodzīts bez izmeklēšanas var tik tikai uz 30 dienām, un tad to var paildzināt vēl uz 30 dienām. Protams, nevienu nevar turēt pirms izmeklēšanas apcietinājumā sešus gadus. Ir jābūt taisnīgai tiesai, un tā noteikti būs arī Grigori Petrenko lieta, arī Eiropas padomi tam pievērš uzmanību, un mēs kā politiķi arī sekosim tam, lai te uzvaru gūtu tiesiskuma princips un lai būtu taisnīga tiesa. Bija jautājums par oligārhiem un viņu ietekmi uz institūcijiem. Nav svarīgi, kas ir šī personība, kā šo cilvēku sauc. Te ir runa par institūcijām pāriešu uz rumāņu valodu. Šajā periodā, diemžēl, mums nav izdevies izveidot uzticams institūcijas. Cilvēciskais faktors institūcijās ir vismazāk ietekmīgais. Ja mēs raugāmies rietumu virzienā, tad redzam, ka institūcijas sistēma un likumi visi darbojas neatkarīgi no humānā faktoriem, cilvēku faktoru, bet pavirzoties tuvāk austrumu virzienā, šķiet, ka cilvēciskam faktoram ir lielāka nozīme, ir vesela virkne sarunāšanas, telefons vam. Mēs arvien veidojam institūcijas un sistēmas un likumus, kas darbosies. Oligārhiem atsevišķiem personām nevajadzētu būt nozīmē. Tas ir eh, ievērojams fakts eh, Moldovas Republikas politiskajā darba kārtībā un valdībā. Runājot par institūcijām, nevajadzētu vienkārši nomainīt vienu cilvēku pret otru vai mm, tāpēc, ka viens cilvēks ir kāda cita politiskās ietekmes zonā. Mēs vēlamies panākt rezultāts, nemainot visu sistēmu. Tas mums ir vissvarīgākais. Tuvākajā nākotnē mums ir jāsāk reformas, kas jau sen tiek gaidītas un sen ir nepieciešams. Tās padarīt institūcijas imūns pret oligarhu ietekmi. Tie ir jautājumi, kurus uzdeva Kristens Prede. Viņš jautāja arī par iespējamo komunistu līdzdalību jaunajā koalīcijā. Tā būtu eh, jaunā politiķa paudze. Klāt sakot, mani biedē šis termins komunisti un, un visām man biedē viss vis tās asociācijas ar pagātšatņa. Kad sadarbojos ar kādu konkrētu partiju, tad man jāzina, ka tā arī pāraks asociācijas nolīguma brīvās tirzniecības nolīguma um, mērķus un ka mēs iestājamies par līdzīgām vērtībām. Pat laban vairums parlamentā uh, ļauj veidot uh, valdību bez komunistu iesaistes. Taču mm, mani atkal pārņems bažas nākošu gadu, kad mēs balsosim par, vēlēsim parlamenta priekšstādātāju nākošu gadu marsā. Un šķiet, ka te būs jāiesaist arī komunistu partija. Par to viss liecina. Būs kompromiss Uh, identificējot Moldovas republikas prezidentu. Varbūt tas būs kāds cilvēks, kam nav nekādas saiknes ar politiku, kas varētu būt akadēmiķis, tad uh, viņš varētu nodrošināt stabilitāti. Tas būtu pirmais solis risinot šo izaicinājumu, proti veidojot valdību, kas pamatojas uz vairākumu. Mēs uzņemamies šo atbildību, bet būs arī jāpanāk kompromiss ar politiskajām partijām Moldovas republikā. Tas attiec uz prezidenta ievēlēšanu martā vai aprīlī. Parlaments Moldovā ievēlē prezidentu, un tas var novest pie kārtējās krīzes un jaunām parlamentu vēlēšanām. Lielas paldies! Kandokums, paldies par šo brīfingu un par iedrošinošiem paziņojumiem par nākotnē gadiem ar reformām Moldovā. Līdz ar to slēdzam šo darbu kārtības punktu un balsosim pēc divām minūtēm. Dear colleagues. Dargie kolēģi, atvainos par nelielu aizkavēšanos, bet īstenībā jau nu no paša sākuma šī sēde uh, viss liecināja par to, ka būs kavēšanās. Bet Prēdes kungs gribēja par kaut ko tehnisku. Zidon, brievement, parce qu'on a un long vote. Priekšstādā kungs, pavisam īsi, jo gaidāms ilgs balsojums. Viedokļa apmaiņas laikā bija nožēlojams incidents, kad mēs runājām ar Grūzijas ministru. Eh, Lepens grupas pārstāvis eh, nodevēja eh, ārlietu komitejas priekšstādātāju par par Lubraku Es viņu citēju, un es domāju, ir jāizvērš sankcijas pret šo grupu, kas pavisam neievēro Eiropas parlamenta stilu. Paldies! Lielas paldies! Mēs vienmēr iestājāmies par cieņas izrādīšanu kolēģi vidū. Targie kolēģi, mums ir gaidāms ilgstošs balsojums. Šodien sāksim ar pirmo ziņojumu, kas ir ziņojuma projekts par. <clears throat> par ieroču eksportu Budil Bavero kungs ir referents. Vai jūs gribētu kaut ko pateikt? Yes, madam. Yes, yes, thank you. Paldies, jā. Tikai daži vārdi pašā sākumā gribēju pateikties ēnu referentiem. Mums bija ļoti auglīgas diskusijas, un mēs patiešām esam nonākuši pie daudziem kompromisiem. Es ceru, ka tie gūs arī kolēģi atbalstu. Uh, bet jāsaka, ka šādā nedrošā pasaulē mums ir vēl rūpīgāk jākontrolē ieroču eksporti, lai tie nenonāk atpakaļ pie mums un netiktu izmantoti Eiropā, ņemot vērā pēdējos atentātus uh, Parīzē, Beirutā un citās valstīs. Tieši tagad uh, šis jautājums iekļūst, iegūst īpašu nozīmi. Mēs esam um, sākuši savu darbu no dažādiem tādiem viedokļiem raugoties. Uh, Un mēs domājams esam par tādiem svarīgākajiem principiem vienas prātis. Mums ir jādomā par eh, šo um, visai eh, trauslo drošību, kas tagad valda pie mums, un tādēļ arī tehnoloģijām ir jābūt eh, augstākajā līmenī. Paldies. Thank you very much, uh, Madame Valero. Paldies, Valero kundze. Tagad mēs sāksim. Ehm, balsot. Pirmais kompromiss, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 28. grozījums. Who is in favor? Who is against? Par pret atturas. Pieņemts. Otrs kompromiss. Par pret, atturas, pieņemts. 35. grozījums par pret, atturas, noraidīts. 36. par pret, atturas, noraidīts. 37. kurš pār pret, atturas, noraidīts. Trešais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss, kurš ir par, pret, atturas, pieņemts. Piektais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Sestais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Septītais par, pret, atturas, pieņemts. 75. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Astotais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 83. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Devītais kompromis, kurš pār pret atturas pieņemts. 90. grozījums par pret atturas pieņemts. 91. kurš par pret atturas noraidīts. 92. par pret, atturas, pieņemts. 93. par, pret, atturas, pieņemts. 94. par, pret, atturas, pieņemts. 10. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 99. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 100. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 101. grozījums par. Pret. Atturas. Man šķiet, ka jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski. pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 107. ar mutisku grozījumu numur 4, kas par pret atturas pieņemts. 108. kurš par pret atturas noraidīts. 112. kurš par. Ā, jāpārbauda labi. Sākam balsot elektroniski par 108. Jums bija taisnība, grozījums ir noraidīts. Ah, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. I was right. I... Man bija taisnība, man bija taisnība, saka priekšsēdētājs. Noraidīts. 108 was rejected. 100 and... 112 par. Pret. Atturas noraidīts. 111 par. Pret. Atturas noraidīts. 110 par. Pret. Jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski par 110. Noraidīts. 109. 113. Kas par? Nē, par to nav jābalso. 109. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 113 par. Pret. Atturas Atkal šķiet esat šķelti, tādēļ jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Pieņemts. 114. par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Pieņemts. 115 par pret atturas pieņemts. 116. par pret atturas pieņemts. 117. kurš par pret atturas pieņemts. 118. par pret atturas pieņemts. 12. kompromis, kurš par pret atturas. Jā, pārbaud, sākam balsot elektroniski. Pieņemts. 123. par. 123 par pret pieņemts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 128. par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts.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 15. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. 18. kompromiss par pret atturas pieņemts. 154. grozījums pār pret atturas noraidīts. 155. pār pret atturas pieņemts. 156. pār pret atturas noraidīts. 157. par pret atturas pieņemts. 158. par pret Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Ok, adopted. Pieņemts. 19. kompromis par pret atturas pieņemts. 164. ar 5. mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. 168. grozījums par pret atturas pieņemts. 169. par pret atturas noraidīts. 170. par pret atturas pieņemts.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 179 par pret atturas pieņemts, 180 par pret atturas pieņemts, 181 par pret atturas pieņemts. Piektais apsvērums, kas par pret atturas noraidīts. A6 apsvērums par pret atturas noraidīts. AA7 par pret atturas pieņemts. Ir apsvērums AB jauns 10 par pret atturas pieņemts. Apsvērums B11 par, pret, atturas, pieņemts. 12 ar mutis grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. 22. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 14. grozījums par, pret, atturas, pieņemts Pārbaudīsim, sākam balsot. 14. grozījums. Grozījums pieņemts. 15 par, pret, atturas. Visi neceļ roku, tāpēc es nevaru saprast. Sākam balsot elektroniski par 15. pieņemts. 23. kompromis par pret atturas pieņemts. 19. grozījums par pret atturas pieņemts. 2 par pret atturas pieņemts. 3. ievilkums par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski, ja vēlaties. Man bija taisnība, saka priekšstādātājs, pieņemts. Pirmais grozījums, mutiskais, paldies, par, paldies, pret, atturas pieņemts. Elektroniskais balsojums par visu rezolūcijas uzmetumu grozītā veidā. Sākam balsot elektroniski. Adopted with 52 votes, 6 against, 6 abstentions. Congratulations, Madam Rapporteur. Apsveicam referenti, ziņojums ir pieņemts un mēs eh, pāriem pie nākamā ziņojuma. Un šeit Tas ir ziņojums par pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbības ar Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Vietnamu Socialisko Republiku no otras puses un ne normatīvās eh, rezolūcijas pieņemšana. Referente ir Bārbara Lokpīlērs, kundze, vai jūs vēlaties izteikties? Jā, paldies. Es tikai vēlējos pateikties visiem ēnu referentiem. Mums bija ļoti uh, laba konstruktīva sadarbība, strādājot pie kompromisiem. Uh, tiešām viss noritēja ļoti konstruktīvā garā. Paldies, kompromis viens par pret atturas pieņemts. Kompromis divi par pret atturas pieņemts. 40. grozījums par pret atturas pieņemts. 42 par pret atturas pieņemts. 45 par pret atturas. Izskatās, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. 45. grozījums. Sākam balsot. Okay. Adopted. Pieņemts. We vote on this? Vote together. Okay, we vote together. Balsojam kopā par 46 un 72. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Kompromiss numur 3 par pret atturas pieņemts. 50. grozījums par pret atturas pieņemts. 51. par pret atturas noraidīts. 52. par pret atturas pieņemts. 53. par pret atturas pieņemts pieņemts. 54. par pret atturas pieņemts. Kompromiss 4 par pret atturas pieņemts. 59. par pret atturas Izskatās, ka noraidīts. Pārbaudīsim 59. Pārbaudām elektroniski 59.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 Uh, 63 in 63. par pret atturas pieņemts. 64. par pret atturas pieņemts. Gribat pārbaudīt 64. Labi, pārbaudam. The view is better from here. Nu, man no šejienes ir labāk redzams. Piektais kompromiss par pret atturs pieņemts. 69. par pret atturs noraidīts. Kompromiss numur 6 par pret atturas pieņemts. 76. par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 7 par pret atturas pieņemts. 80. grozījums par pret atturas pieņemts. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. 83. par pret atturas noraidīts, 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 91. grozījums par pret atturas noraidīts. 92. saka priekšsēdētājs par pret pieņem, Eh, atvainojas noraidīts, 93. par pret noraidīts, 94. Eh, balsojums pa daļām, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par lūdzu celiet rokas, 94. otrā daļa pret atturas izskatās, ka ir noraidīts.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 Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 105. grozījums par pret atturas noraidīts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts Nē, priekšsēdētājs atvainojas jābalso vēl par 106. grozījumu, jo 105. netika pieņemts. Tātad 106 par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. Simtu desmitais par pret atturas pieņemts, simtu vienpadsmitais par pret atturas noraidīts. 113. par pret atturas pieņemts. 112. par pret atturas izskatās pēc noraidīta, bet lūdzu pārbaudīsim elektroniski. One person hasn't voted. Viens cilvēks vēl nav nobalsojis. Pieņemts. 114. par, pret, atturas, pieņemts. 115. par, pret, atturas. Šķiet, ka noraidīts, bet jūs stāvājat ceļat rokas. Vai vēlties, lai paliek noraidīts, vai vēlties pārbaudīt? People are getting tired. Two. Cilvēki nogurst, vēl divi balsotāji pazuduši. Pieņemts ar 5 balsu pārsvaru, 14 kompromiss par pret atturas pieņemts. 119. par pret atturas pieņemts. 120. par pret atturas pieņemts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 Jā, Frankensteina kungs celtu roku, ceļ roku par visiem, nu tad izskatās, ka jūs visi esat viensprāts kreisajā flangā. Bet pārbaudīsim 134. Yeah, okay. I was right. Nu, man bija taisnība. Neviens izņemot Lenkenšteina kungu roku neceļ, bet tik un tā 37 ir par pieņemts. 135 par pret atturas pieņemts. 136. Nē, par to nav jābalso, bet par ievilkumu numur viens par pret atturas pieņemts. Otrais par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts, ceturtais pār pret atturas pieņemts, piektais pār pret atturas pieņemts, sestais pār pret atturas pieņemts, Tālāk septītais apsvērums par pret atturas pieņemts, astotais par pret atturas pieņemts, devītais par pret atturas pieņem, noraidīts, desmitais par pret atturas noraidīts, 11. par pret atturas pieņemts, 12. par pret atturas pieņemts, 13. par pret atturas pārbaudīsim šo elektroniski. 13. pārbaudam. Beidzam baru balsot pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts. Mutiskais grozījums numur 1 par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas pieņemts. 17. par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts.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 32. par pret atturas pieņemts. Un tagad elektroniski balsojam par ziņojumu projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. Has everybody voted? One person hasn't voted. Vai visi nobalsojuši? Šķiet, ka viena cilvēka man trūks tomēr. Paldies un apsveicam Logbīleres kundzi, bet tagad pārējām pie uh, rekomendācijas projekta pār pamatlu uh, nolīgumu apstiprināšanu starp uh, es un Vietnamu, kurš par. Šis nebija jābalso elektroniski, man šķiet. Tomēr balsojam par šo elektroniski protokolam. Vietnama rekomendācijas projekts par pret, nu nē, balsojam elektroniski. Paldies! Pieņemts. Un tagad Kalnietes kundzes ziņojums par protokolu noslēgšanu par sadarbību starp ES un Vietnamu, ņemot vērā Horvātijas republikas pievienošanos Eiropas Savienībai. Balsojam elektroniski, ja Sandrē nekas nav sakāms. Beidzam balsot, pieņemts un apsveicam Sandru un pāriem pie nākamā ziņojuma atzinuma projekts par eh, situāciju vidusjūrā un par nepieciešamību Eiropas Savienībā pieņemt visaptverošu pieeju. Papadakis kungs ir referents, vai vēlties ko sacīt? Vēlos pateikties ar referentiem par labo sadarbību. Un mēs mēģinājām iekļaut visus svarīgos elementus. Paldies! Thank you, Mr. Papadakis. Kompromis. Paldies, Papadakis kungs. Pirmais kompromis. Kas par? Pret? Pieņemts? Amendment 15 in favor. 15. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 16. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 18. par, pret, atturas, noraidīts. 22. par, pret, atturas, pieņemts. 23. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss numur 2 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss numur 3 par, pret, atturas. Pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas, pieņemts. 56. dalītājs balsājums, kas par pirmo daļu, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 58 par,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 pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 103. par, pret, atturas, norādīts. 104. par, pret, atturas, norādīts. 105. par, pret, atturas, norādīts. Kompromiss numur 8 par, pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Tas bija devītais kompromiss. 124. par pret atturas noraidīts. 127. par pret atturas noraidīts. 129. par pret atturas noraidīts. 120. 9. par pret atturas norādīts 130. par pret atturas norādīts 10. kompromiss par pret atturas pieņemts 11. kompromiss par pret atturas pieņemts 145. par pret atturas pieņemts 146. par pret atturas pieņemts 148. par pret atturas <clears throat> norādīts 12. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 154. par, pret, atturas norādīts. 157. par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss numuru 13 par, pret, atturas pieņemts. 163. par, pret, atturas pieņemts. 165. par, pret, atturas pieņemts. 166. par, pret atturas pieņemts, 167. par pret atturas noraidīts, mutiskais grozījums numur 1 par pret atturas pieņemts, mutiskais grozījums numur 2 par pret atturas pieņemts, mutiskais grozījums numur 3 par pret atturas pieņemts. Elektroniskais balsojums par atzinuma projektu. Kā tas ir grozīts tagad? Ended. Thank you very much, Mr. Papadakis. Lielas paldies, Papadakis. Varu uzteikt jūsu darbu. Un tagad. Lastri. Pēdējais ziņojums, par kur balsosim šovakar. Ziņojuma projekts par 2016. gadā cilvēku tiesībām un demokrātiju un Eiropas Savienības politika šajā jomā vārds Kristianam Prēdam, referentam. Vēlos pateikties citām politiskām grupām par sadarbību. Galvenais, ka bija ideja sagatavot labi lasāmu īsu ziņojumu. Tā mēs nonācam pie kompromisa tomēr. Uh, pauž nožēlu par to, ka FAM komiteja gribēja sagatavot atzinumu, kas ir galā, garāks par mūsu pašu ziņojumu. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies, referentkungs. Labi. Tad, uh, nu, sarausim un beigsim darbu pirms pus astoņiem. Sastais kompromis par pret atturas pieņemts. Septītais kompromis par pret atturas pieņemts. Astotais kompromis par pret atturas pieņemts. 96. grozījums par pret atturas pārbaudīsim. Adopted. Uh... Pieņemts. 97. kas par pret atturas pieņemts. 98 par. Tie bija abi identiski, 97 un 98 līdz ar to abi pieņemti. 99. grozījums par pret atturas. Nu, neceļat jūs rokas, man ir vienkārši Flekenšteina kungam jāuzticas vai kādam citam. 99. kas par? Pret. Atturas. Jūs man nesakojat. Elektronisks balsojums. Sākam balsot par 99. Nu jā, tik maz atšķība, tādēļ nevarēja arī pateikt, kāds iznākums pieņemts. 101. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Pieņemts. 112. Uh, par 102. saka priekšsēdētājs. 102. par pret pret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 pret atturas pieņemts, 9. kompromis par, pret atturas pieņemts, 111. grozījums par, pret atturas pieņemts, 10. kompromis par, pret atturas pieņemts. 115. grozījums par pret atturas pieņemts, 116. par pret atturas pieņemts 119. par pret atturas noraidīts 120. par pret atturas pieņemts 11. kompromiss par pret atturas pieņemts 125. grozījums par pret atturas pieņemts 126. par pret atturas pieņemts 128. par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 133. grozījums par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 138. grozījums pār pret atturas pieņemts, 15. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 143. grozījums pār pret atturas pieņemts, 16. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 149. grozījums pār pret atturas pieņemts, 100 50. pār pret atturas pieņemts, 17. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 156. pār pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 158. grozījumu. Rekā, jūs tiešām neceļat roku.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 169. grozījums par pret atturus pieņemts. 20. kompromis par pret atturus pieņemts. 198. grozījums trijās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atkrīt. Par trešo tagad. 198. grozījuma trešā daļa. 198. trešā daļa par pret atturas noraidīta. Bet jūs neceļat roku balsojot, jūs man vienkārši sarežģījat dzīvi. Elektroniskais balsojums par 198. grozījumu trešo daļu. Sākam balsot. Noraidīta. Man bija taisnība, saka priekšsādātājs. 173. grozījums par pret atturas pieņemts, 174. par pret atturas pieņemts, 175. par pret pret atturas noraidīts. 21. kompromis par pret atturas pieņemts. 22. kompromis par pret atturas pieņemts. 183. grozījums par pret atturas noraidīts, 184. par pret atturas, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. kompromiss par pret atturas pieņemts. 24. kompromiss par pret atturas pieņemts. 25. kompromiss par pret atturas pieņemts. 199. grozījums par pret atturas noraidīts. 28. kompromis par pret atturas pieņemts. 208. grozījums par pret atturas pieņemts. 27. kompromis par pret atturas pieņemts. 214. grozījums par pret atturas pieņemts. Starpsaucienu no zāles. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Noraidīts. 215. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par otro daļu. Noraidīta. 222. grozījums par pret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 228. par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Pieņemts. 229. par pret atturas Lūdzu, celiet roku, jo citādi visu laiku ir jāpārbauda, un tas atkal mūs iekavē. 229. elektronisks balsojums. 229. Trīs kolēģi nemaz nebalso. Divi, viens, beidzam. Pieņemts 230. par pret atturas pieņemts, 231 par pret atturas pieņemts, 232 par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Noraidīts 237 par, par pret Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, vēl jānobalso par 233. prēdas kunga grūzījumu, jo iepriekšējais tika noraidīts. Nē. Jā, tātad kas par 233. par pret atturas pieņemts. 237 par pret atturas pieņemts. 238. ar orālo mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 239. par pret atturas pieņemts. 28. kompromiss par pret atturas pieņemts. 245. grozījums par pret atturas pieņemts. 29. kompromiss par pret pret atturas pieņemts. 256. grozījums, kurš ir par pret atturas noraidīts, 257. par pret atturas. Izskatās pieņemts, bet varam nobalsot elektroniski. Sākam balsot elektroniski. 257. Noraidīts. 258. par pret atturas noraidīts. 259. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. 30. kompromiss par pret atturas pieņemts. 262. grozījums par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot. Pieņemts. 31. kompromiss par pret atturas pieņemts. 266. par pret atturas pieņemts. 32. kompromis par, pret, atturas pieņemts. 271. grozījums, kas pār pret, atturas pieņemts. 272 par, pret, atturas pieņemts. 273. par, pret, atturas pieņemts. 274. par, pret, atturas pieņemts. 33. kompromiss par pret atturas pieņemts. 283. grozījums par pret atturas noraidīts, 287. par pret atturas pieņemts, 34. kompromiss par pret atturas pieņemts, 35. kompromiss par pret atturas pieņemts. 307. grozījums par pret atturas pieņemts. 36. kompromiss par pret atturas pieņemts. 37. kompromiss par pret atturas pieņemts. 314. grozījums par pret atturas pieņemts. 315. grozījums pār pret atturas pieņemts, 317. grozījums pār pret atturas pieņemts, 38. kompromiss par pret atturas pieņemts, 322. grozījums pār pret atturas pieņemts, 323. pār pret atturas pieņemts, 324. pār pret atturas pieņemts Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Noraidīts. 325. par pret atturas pieņemts. 326. par pret atturas pieņemts. 327. par pret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 pieņemts, 341 par pret atturas pieņemts, 342 par pret atturas pieņemts, 343 par pret atturas pieņemts, 345 par pret atturas pie pārbaudām 345. Adopted. Pieņemts. 346 par pret. Nē, pārbaudam elektroniski. 346. One more vote. Vēl viens nav nobalsojis. Beidzam balsot. Šis ir noraidīts. 41. kompromiss par pret atturas pieņemts.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 rejected, compromise. Noraidīts 46. kompromiss par pret atturas pieņemts. 384. grozījums par pret atturas pieņemts. 385. par pret atturas pieņemts. 389. par pret atturas pieņemts. Kompromiss 47. par pret atturas pieņemts. 400. grozījums par pret atturas pieņemts, 405. par pret atturas pieņemts, 407. par pret atturas pārbaudām 407. Rejected by one vote. Noraidīts 408. par pret atturas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 atturas pieņemts, 414 par pret atturas pieņemts, 48. kompromiss par pret pieņemts, 31. grozījums apsvērumi par pret noraidīts, 32. par pret atturas pieņemts, 34 Trešais atvainojas 3-3 par pretaturs. Pārbaudām 33. Beidzam balsot. Pieņemts 34. pār pret atturas. Šķiet, ka pieņemts, bet jūs jau esat Jūs vairs nesakojat. 34. pārbaudām elektroniski. Nu, lūk tā. We need a break. Laikam vajadzīgs pārtraukums. 35. grozījums par pret atturs noraidīts. 36. par pret atturs pieņemts. 3 septītais par pret atturas pieņemts, 3 astotais par pret atturas pieņemts, kompromiss numur 1 par pret atturas pieņemts, 41. grozījums par pret atturas pieņemts, 42. par pret atturas pieņemts, kompromiss numur 2 par pret atturas pieņemts, 48. grozījums par pret atturas pieņa, noraidīts, 49 par pret atturas pieņemts, 50. par pret atturas pieņemts, 51. par pret atturas pārbaudam 51. Ha. 28, <laughs> 28, rejected. Norādīts 28 pret 28, 52 eh, grozījums, kas par pret atturas pieņemts, 53 par pret atturas pārbaudam, 53. Pieņemts ar viens balss pārsvaru, 54. par pret atturas. Sociālisti jūs balsojums par 54. Tātad 54. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 55. Par. Pret. Atturas pieņemts. 56. Par. Pret. Pieņemts. Kompromiss numur 3. Par. Pret. Pieņemts. 61. grozījums par pret atturas pieņemts, 62. Sēždesmit pirmo pārbaudām elektroniski. Adopted six. Pieņemts 62. pār pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret atturas pieņemts. 68. grozījums par, pret atturas pieņemts. 67 par, pret atturas pieņemts. 60. Nē, 70. par pret atturas pieņemts, 71. par pret atturas pieņemts, 72. par pret atturas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 pie, noraidīts 84. par pret atturas pieņemts. 85. par pret atturas noraidīts 8. Priekšsēdētājs atvainojas pieņemts. 86. par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums esam pie ievilkumiem nonākuši par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais par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 15. par pieņemts, 16. 17. par pieņemts, 18. par pieņemts, 19. atkrīt, 20. par, par pieņemts, 21. par pieņemts, 22. par komentāri no zāles, kuru jūs vēlētos pārbaudīt, jautā priekšsēdētājs. 20. Tātad kas par? Pret? Pārbaudam elektroniski. 20 check elektroniski. Pārbaudam 20. Adopted. Nu, pieņemts 21. par pret. A, pieņemts 22. par pret noraidīts, 23. par, pret, pieņemts, 24. 23. pārbaudam elektroniski. Adopted. Pieņemts. 24. par pret at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 noraidīts 29. par pret atturas noraidīts, 30. par pret atturas pieņemts. Okay, we go to vote now the DEVE opinion. Tālāk jābalso par DEVE atzinumu. Pirmais par pret atturas noraidīts. 3 par pret atturas pieņemts, 5 par pret atturas pieņemts, 6 par pret pieņemts, 9, 7 par daļām, pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pārbaudam otro daļu 9.7. otrā daļa pārbaudam. Pieņemts ar divu balsu pārsvaru, 9.8. nav jābalso, atkrīt tālāk. Vai jūs piekrītat, ka balsosim blokā par 9.2 līdz 9.12, bet lūdzu elektroniski? Rejected. Opinion FAM. Tālāk FAM komitejas atzinums 28 par pret aturs. Sociālisti neceļ e, rokas FAM atzinums. 28. grozījums pieņemts. 29. par pieņemts. 30. par pret aturs pieņemts. 31 par pret pieņemts. 33 par pret pieņemts, 38 par, pieņemts, 42 par, pieņemts. 44 par, pieņemts, 45 par, pieņemts, 47 atkrīt, 50 par, pieņemts, 51 par, pieņemts, 53 par, 53. kas par pret pieņemts. 54 par pret pieņemts. 59 pa daļām. Pirmā daļa par pret atsurs pieņemts. 52 otrā daļa par pret atturs pieņemts. Trešā daļa par pret pieņemts. Ceturtā daļa par pret pret pieņemts un piektā daļa par pret pieņemts. Tālāk priekšlikums balsot blokā par FAM grozījumiem visiem līdz beigām elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Vot nav. No. Which one? This? Rejected collectively. Noraidīts. Un tagad balsojam par visu rezolūciju ar grozījumiem. Elektroniski lūdzu. Visi nobalsojuši? Vēl viens nav nobalsojis. Šis ir vissvarīgākais balsojums. Jā, pieņemts. Apsveicam Prēdes kungu. Wednesday. Uh, we meet Wednesday at 11.30. Very much for your patience, please. Paldies par pacietību. Pulksten 11. mums ir ārkārtas sapēta sanāksme ar Mogarīnī kundzi, tā kā tiekamies 11. Paldies. Trešdien.